Dear colleagues, uh, welcome. Dargie kolēģi, es esmu sveikts šajā uzklausīšanā par uh, situāciju ar tiesiskumu Polijā. Mums bija nesen misija uz uh, Poliju attiecībā uz tieši jautājumu izpēti. Ir sagatavot arī šis misijas secinājumi. Šī uzklausīšana koncentrējas konkrēti uz um, tieslietu orgānu neatkarīgumu Sirsnīgs veids arī visi mūsu cienījumos uh, oratorus, kas piedalīsies uh, šajā sanāksmē. Šis pasākums organizēts kā Libija misijas pēcpasākums. Uh, misija bija Varšavā, pētīja situāciju tiesiskumu Polijā un notika no 19. līdz 21. septembrim šogad, un man bija tā privileģija vadīt šīs grupas darbu. Šī, šis uzklausīšanas programma par to lēma visas politiskās grupas, un tā ir iedalīta trīs daļās. Pirmajā daļā Tātad eh, uzklausīšana sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā būtu jāpiedalās eh, priekšsēdē vietniekam, komisijas priekšsēdē vietniekam Francim Timermansam. Un, eh, kā teicu, polijas pārstāvu, nu, ar nožēlu jāsaka, ka esam uzaicinājuši piedalīties polijas tieslietu ministru, nu, diemžēl, man jāpauž savu neapmierinātību ar to, ka Polijas valdība nav pieņēmusi Libu komitejas ielūgumu piedalīties šajā sanāksmē, un līdz ar to viņš šajā sanāksmē, tad, tad viņš nepiedalīsies. Vēlos atgādināt, ka arī šīs misijas ietvaros, ko es pieminēju septembrī, mums arī toreiz nebija iespējas tikties nec ar tieslietu ministru, lai apspriestu reformas, kāds ieplānots tieslietu jomā. Uh, Un pārnāt šo jautājumu ar polijas sūtni un pārnāt tātad arī šo atteikumu ierasties uz šo uzklausīšanu. Skaidri pauda mūsu neapmierinātību, jo ja mēs darījām visu iespējamo, lai saulēcīgi uzaicinātu polijas valdības locekļus piedalīties šajā sanāksmē. Tad arī dosim vārdu Austrijas prezidentūrai un kā arī nākamajai Rumānijas prezidentūrai īsti pakomentēt uh, to, kas tā notiek ar 7. Eh, pānta iedarbināšanas procedūru, un otrajā eh, uzklausīšanas daļā būs eh, uzklausīsim trīs pārstāvis, vienu no Venecijas komisijas, otru no tieslietu organizāciju tīkla un polijas ombuda pārstāvu, un trešajā daļā savukārt uzklausīsim akadēmisku un, un pilsonisko apvienu pārstāvis. Un pēc 23. sesijas būs iespēja uzdot jautājumus šeit klātsošiem deputātiem. Pirms uh, sākam uzklausīšanu savā vārdā īsti pakomendēšu, jo es vadīšu delegāciju. Un uh, ko tad noskaidrojām misijas laikā Varšavā, 19. līdz 21. septembrim. Nu, kolēģi, misijas ziņojuma projekts ir izstrādāts kopā ar delegācijas un politisko grupu locekļiem. Tas noslēdzīts polijas um, iestādēm informācijai, ar iespēju iesniegt savus komentārus. Pēc tam misijas ziņojums tiks uh, publicēts versija poļu valodā, tāpat arī tiks publicēta, tik līdz kā teiks, tiks pabeigts tulkojums. Tālāk misijas ziņojums tiks stājas priekšā Lība komitejā šī gada decembra sākumā. Un kolēģi šīs misijas mērķis bija labāk izprast uh, reformu gaitu polijas tieslietu sistēmā, ko veids polijas uh, valsts iestādes. Vēlējām izprast uh, šī, šo reformu mērķus un ietekmu uz tieskumu situāciju Polijā, kā arī kāds ietekmē Eiropas saimnes tiesību īstenošanu. Visiem notiek, ka 7. panta 1. punkta ietvaros, es, protams, atsaucos Lisabonas līgumu, šī 17. gada 20. decembrī Eiropas komisija aktivizēja šo pantu attiecībā uz tieskumu situāciju Polijā, un šī mēķa dēļ kolēģi mūsu delegāts veikās ar Polijas valdības pārstāvjiem, SEM, senāta pārstāvjiem, OSI, ODIHR pārstāvjiem, tāpat arī tiesnešiem, žurnālistiem un pilsētiskās sabiedrības pārstāvjiem. Uh, parlamenta delegācija vēl sirsnīgi pateikties visiem, kas piedalījās šajās tikšanās reizēs. Paldies, ka ziedojāt savu laiku un, un sniedzām mums daudz vērtīgas informācijas. Delegācija veic visus centienus, lai tiktos pēc, pēc iespējas plašāku valdības pārstāvu loku un, un izsaka nožēlu, ka dažas no šīm sanāksmēm nevarēja notikt eh, to iemeslu dēļ, ko es jau paskaidroju. Es biju parlamenta delegācijas vadītājs. Tātad, protams, priekšējais eh, pateicās parlamenta delegācijas vadītājs, viņš samatēs komisijas, protams, mēs strādājam kopā pie šī jautājuma, bet nu, tomēr, skaidrs, ka es esmu parlamenta delegācijas vadītājs, atzīstu, ka mm, polijas eh, valsts iestādēm, iestādēm ir visi leitīmi iemesli uh, reformēt polijas tieslietu sistēmu, un es rūpīgi ieklausījos skaidrojumus, ko man deva polijas iestādes attiecībā uz plautām reformām. Uh, Un vēlos tomēr um, atgādināt, ka pēc polijas vēsturiskās pievienošanās Eiropas Savienībai polijas tiesneši darbojas arī kā Eiropas tiesneši, kur mēģina nodrošināt uh, god, godprātīgu un objektīvu Eiropas Savienības tiesību ievērošanu. Uzklausot uh, dažādus uh, partnerus misijas laikā, es kā delegācijas vadītājs mm, nācu pie um, slēdziena, ka um, tieslietu sistēmas reformē kumulatīvas uh, sākas, negatīvas sākas, uh, kas uh, tad, tad ir vērojams pēdējo trīs gadu laikā. Uh, Nu, tas ir pievedis, nu, novēc pie situācijas, kur izpildu vērā ir, ir liela ietekme uz konstitucionālās tiesas, tāpat arī uh, parasto tiesu un augstākās tiesas sastāvu un funkcionēšanu. Būdams parlamenta delegācijas vadītājs, esmu paudis uh, šīs bāžas par uh, to, ka ir pārkārt tiesiskuma pamatprincipi, vismaz pastāv šāds risks, tas kā tā arī tāda principa kā vāru nodalīšana, legalitāte, juridiskā paļāvība patļā, patļāvīgu lēmumu pieņemšanas liegums, neatkarīgas un objektīvas tiesas, kā arī efektīvs, e, efektīva apelācija. Turklāt vairākās sanāksmēs izkristalizējās arī tās, ka polijā ārkārtīgi sarežģīti sievietēm e, e, īstenot savas veselības aprūpas un reproduktīvās tiesības. Visbeidzot, darba apstākļi plašsaziņas līdzekļiem un dažiem NVO šķiet aizvien pasliktinās polijā. Ja? Kā mēs jau pieminējām, polijas iestādēm eh, ir dot iespēju komentēt eh, šīs eh, misijas um, ziņojumu projektu un visu, ko es sacīju, tātad pirms šis ziņojums tiek prezentēts Lebu komitejā decembra sākumā. Nu, kolēģi, pēc šī kopsavilkuma, iepazīstinot jūs ar to, kāds tad bija mūsu misijas mēģinājums uzklausīs, sāksim uzklausīšanu. Nu, pirmā starp iestāžu uzklausīšana panels dosim vārdu Eiropas komisijas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Francam Timermansam. Viņš tad eh, uzstāsies 15 eh, minūtes. Iepazīstināt mūs ar savu viedokli. Frans, lūdzu, jums vārds. Paldies. Eh, un es iesākumā vēlos pateikties Lība komitejai par to, ka un organizēt šo šīs dienas uzklausīšanu par situāciju ar tiesiskumu polijā, jo sevišķi notikumus, kas saistās ar uh, tiesu reformu. Paldies par šo interesanto pārskatu, ko jūs necāt par jūsu vizīti Polijā. Tas, ko jūs klāstījāt lielā mērā, atbilst tām bažām, ko es komisijas vārdā esmu paudz, kā tāds bažu moments nereizi vien. Nu, un, ja neiebilstiet, tad sniegšu aktuālo informāciju par to, kas tad no jauna. Kādi ir jaunākie notikumi, kopš mēs pēdējoreiz tikāmies 28. jūnijā. Nu, kas tad ir svarīgākais eh, komisijas priekšlikumos, uz ko mēs vēršam uzmanību? Mums ir bažas attiecībā uz augstākās tiesas eh, reformu, uz tiesu augstākās eh, padomis reformu, kā tiek iecelti tiesneši, kāds disciplināris režīms, kāda ir aplācijas procedūra, kas ir tiesu vadītā, tāpat arī, kas notiek ar konstitucionālo tiesu. Komisija vēlas iedibināt 7. pantu un startējušo paziņojumu pērnā gada decembrī. Tā pamatā bija kumulatīvie un sistēmiskie efekti, tad ietekme uz tieslietu reformu, ko sasiltāvā tiek ierobežota eh, tieslietu orgānu neatkarība, un kā arī eh, netiek izvērst nodalītas varas. Šo reformu kopsaucējs ir tāds, ka uh, izpildvara un, un uh, augstākais likumdevējs uh, var iejaukties tieslietu sistēmas uh, veidošanas pamatprincipos, un nošēlē jāatzīst, ka līdz šo, pat šodienai neviens no. Nu, Neviena no problēmām, uz ko uzmanība, komisija vērsa uzmanību savā pēdējā priekšlikumā, nav trūcīdīgs augsts polijā. Joprojām pastāv uh, sistēmiskas problēmas ar tiesiskumu polijas republikā, un kas tad uh, no jauna, jauna satraucoši notikuma pagrieziena. Un disciplinārie orgāni, ko iecēlusi tieslietu ministrija, ir uzsākusi uh, provisoriskās disciplinārās izmeklēšanas, sēriju šādu izmeklēšanu pret tiesnešiem, kas piedalījās publiskajās diskusijās. Uh, un kas nāca klajā ar publiskiem paziņojumiem par reformu gaitu, vai vērsās Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciālās prejudiciālo nolēmumu logumiem. Tāpat ir atsevišķos gadījumus disciplinārie orgāni struktūras, ko iecēlas tieslietu ministrija, nepārprotami ir noraidījis to, ka tiesneši attiecībā uz kuriem viņiem tika veikt izmeklēšana, ka viņus pavadītu viņu pašu izvēlēti juristi. Piecas polijas tiesnešu asociācijas šeit ir iesniegusi sūdzību, vēršoties pret šīm disciplinārajām sankcijām, kuras tiek uzliktas šiem pieciem tiesnešiem, kas lūguši priedusalu nolēmu ar sanības tiesā. Tāpat šeit tie nav vienīgie prejudicālo nolēmumu um, lūgumi, ar kuriem polijas tiesas ir vērsušās Eiropas Sanības tiesā. Uh, ir e, pieci šādi jautājumu komplekti, ko iesniegusi augstākā tiesa, un vēl trīs, ko iesniegušas parastās pirmās instances tiesas. Vairums no polijas tiesas uzdotiem jautājumiem saistās ar komisijas paustajām bažām šajos, e, kas ir arī mūsu komisijas priekšlikumus. Un pirmajā gadījumā tiesa bija lēmusi pieņemt e, lēmumu pātrātai procedūrai, un uzklausīšana tiks jau 12. februārī nākamgad. Vēl satraucošāk ir tas, ka uh, um, rēģēt uz šiem iesniegumiem Eiropas saimnes tiesā izpildu iestādes polijā nākuši klāt kritiskiem komentāriem, un valsts prokuratūra pat uh, vienu tiesu ir aicinājusi atsaukt savu iesniegumu Eiropas saimnes tiesā. Runājot par situāciju augstākajā tiesā. Um, pensijas režīms, pensionēšanas režīms uh, tiek um, apšaubīs tevi, neskatoties uz to, ka augstākā tiesa 2. augustā ņems lēmumu apturēt augstākās tiesas likuma attiecīgās normas un pārsūtīt šos jautājumus Eiropas tiesai priecvālu lēmumu pieņemšanai. Republikas prezidents uh, ignorēja šo uh, lūgumu, un uh, līdz ar to septiņi tiesneši polijā cietuši no šī lēmuma. Jūlijā jau 15 uh, tiesneši atteicās uh, atzīt, tad, tad viņu, viņu līgums netiek pagarināts, viņi tiek uzskatīti par gāzgājušajā pensijā. 22 no 27 augstākās tiesas tiesnešiem, ko attiec jaunais pensijas režīms, no izpildvaras puses tiek uzskatīti par tādiem, kas aizgājuši pensijām. Tā ir skaitā augstākās tiesas priekšsēdētājs, pirmais priekšsēdētājs, kura mandāts ir konstitucionāli aizsargāts un kurš, kurš beigsies tikai 20. gadā. Kā jūs zināt, 24. septembrī komisija pieņem lēmumu iesūdzēt Poliju Eiropas Savienības tiesā par pārkāpumu procedūru attiecībā uz pensiju nešanās režīmu pārkāpšanu, kas eh, vērojams eh, jaunajā augstākās tiesas likumā. Sekojot komisijas lūgumam, tiesas eh, priekšsētājā vietnieks 19. oktobrī pieņem lēmumu provizoriski pavērt, tad uzdot pagaidu pasākumus, lai sargātu augstākās tiesas neatkarīgumu. Šie pagaidu pasākumi, ko mm, Eh, kas stājās eh, spējā nekavējoties, eh, provizoriski apmierina visas komisijas lūgumus. Pagājušo piekdienu notika uzklausīšana augstākajā kamerā, balsoties, kur tiesa pieņems lēmumu par starposmē pagaidu pasākumiem, ko pieprasīja komisija. Vakar atbilstoši tiesas priekšstādātāja vietnieka pagaidu lēmumu Polija iesniedz ziņojumu attiecībā uz šī rīkojuma izpildi. Komisija pat labi analizēja ziņojumu Dar to ļoti detalizēti. Sekojot kopienu tiesas uh, lēm, rīkojumam no 22. oktobra, augstākās tiesas pirmais priekšsēdētājs uh, uh, uzrunāja visus augstākās tiesas tiesnešus, kas tiek uzskatīti par, par pensionētiem un liek viņiem atgriezties darbā. Visi 22 tiesneši ir atgriezušies darbā un daži no tiem jau ir saņēmuši jaunas lietas. Šeit tiešām ir svarīgi, lai tiesneši, kas ir atgriezušies darbā, uh, turpināt veikt savu darbu pilnīgi neatkarīgi, gaidot uh, turpmākus uh, uh, tiesas, Eiropas saimnes tiesas lēmumus. Šai sakarā paužu bažas, ka polijas valdība šķiet uzskata, ka ir nepieciešams legislatīvas izmaiņas, lai izpildītu tiesas rīkojumu un attiecīgā tiesneša vēl atgriezties darbā. Nu, katrā ziņā nekādas šādas izmaiņas formāli no polijas republikas valdības līdz pat šai dienai ierosināti nav. Tāpat ar bažām atzīmē neseno jaunās uh, tieslietu padomas rezolūcija, kurā ir paziņots, ka attiecīgie tiesneši joprojām tiek uzskatīti par eh, pensionētiem. Tas vēlreiz apstiprina mūsu paustās bāžas par, par nacionālās padomas spējām sargāt tiesu neatkarīgumu. Šai kontekstā atļaušos atgādināt, ka 17. septembrī Eiropas uh, tieslietu padomnieku tīklus uh, pieņēma lēmumu Polijas Nacionālo tiesu padomu uz laiku atstādināt no šī tīkla. Uh, Šie pasākumi jāskat noteiktā kontekstā, kas attiecas uz uh, Polijas konstitucionālo tiesu. 17. oktobrī valsts prokurors, kas vienlaikus ir arī tieslietu ministrs, uzdeva konstitucionālajai tiesai paziņot par to, ka uh, uh, uh sadarbība panta mehānisms nav konstitucionāls, ja gadījumā, ja jautājumi, kas saistās ar uh, polijas tieslietu sistēmas eh, izveidu un, un sistēma tiek apšaubīta. Šis eh, lūgums ir eh, pretrunā mūsu savienības pamatu pamatiem. Profesors, ko priedu savu lēmumu mehānismus, ir viens no pīlāriem, kas atbalsta Eiropas Savienības tiesisko kārtību. Visa mūsu tieslietu sistēma balstās uz to, ka visiem ir pieejama Eiropas Savienības tiesa, ka dalībās tiesa, kurā laikā var vērsties pie Eiropas Savienības tiesas bez jebkādiem šķēršļiem. Ja nevienai citai iestādē vai struktūrai nav tiesību likā priekšā. Polijas ombuds nesen ziņoja, ka uh, politiski sensitīvās lietās uh, šīs tiesas sastāvs ir mainīts bez juridiska pamata, un ka nelikumīgi iecelts tiesnesis uh, tagad ir daļa no, no tiesas procesa, un, un līdz ar to ombuds tiesības saks lika atsaukt šo lietu. Diemžēl nevar ziņot ne par kādiem pozitīviem notikuma pavērsieniem Polijam. Nesenais rīkojums par uh, pagaidu pasākumiem Eiropas Savienības tiesas e, izsver to, ka polijas valdībai steidzami jāmaina kurs un aicina pilnībā ņemt vērā mūsu paustās pašas. Galds spriedums e, par pārkāpumu procedūrām e, Eiropas Savienības tiesā tiks pieņemts kaut kad nākamā gada sākumā. Jātājiem, uz kuriem neatiec pārkāpumu procedūra, kas ir tiek skatīta Eiropas Savienības tiesā, Šajās lietās komisija, protams, ir gatava pārunāt uh, dialogu ceļā ar Poliju turpmākos pasākumus, kas būtu nepieciešami, lai risinātu visas problēmas, kas figurē nesen pietajos uh, atziņumos. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka komisija vēlas uh, panākt produktīvu dialogu ar Polijas valdību, lai risinātu šos jautājumus. Tieši tā mēs Eiropā rīkojamies dialogu ceļā. Bet komisija vienlaikus ir arī līguma sargātājs, un mums jānodrošina, lai varu nodalīšana polijā tiktu garantēta. Tas ir pamatu pamats eh, tam, kā funkcionē Eiropas Savienība. Un tāpat kā Eiropas parlaments vai Eiropas komisija atzīst to, ka katrā dalībvalstī ir tiesības reformēt savu tieslietu sistēmu, bet eh, tiesu sistēmas reformas rezultātā nedrīkst eh, nonākt pie tā, ka varu nodalīšana tie, tiek apšaubīta vai pat izbeigta un ka tiesa nonāk politiskā kontrolē. Tāds nedrīkst būt reforma iznākums. Bet, protams, ka mēs eh, neapšaubam polijas iestāžu tiesības eh, veikt eh, sistēmas reformas. Un atkal es atkārtoju vēlreiz un vēlreiz, ka mēs vēlamies, lai šis jautājums tiek atrastāts dialogu ceļā. Lausoties mūsu nesen lai, klajā laisto atzinumu, kurā figurēja konkrēti pasākumi, kas poļiem būtu jāveic. Rezumējot, vēlos atgādināt, ka tiesiskuma ievērošana ir dalīta atbildība, dalīta atbildība visām savienības institūcijām, un e, ir svarīgi, lai komisija un Eiropas parlaments turpinātu šajā jautājumā cieši sadarboties, un tās piebilst, ka arī savienības padomē ir jāpiedalās, jo tur 7. E, panta ietvaros Eiropa padomē ir īpaša atbildība. Vēlreiz e, atgādinu savu lūgumu polijas valdībai. Lūdzu, palīdziet mums atrisināt šo jautājumu. Balstoties uz principiem, kas ir iedibināti mūsu līgumos otrajā pantā, tie, tas ir tas, kā mēs esam kā eiropieši. Tas ir vienīgais veids, kā varam strādāt kopā. Respektējot tiesiskumu, respektējot uh, vāru nodalījumu, respektējot uh, tiesu orgānu neatkarīgumu. Katram polijas pilsonim uz to ir tiesības, katram Eiropas pilsonim uz to ir tiesības, jo šeit vēlas atkārtot to, atkārtot to ko sacīja jūsu prezidents. Uh, Piešot Eiropas Savienības likumiem Eiropas, eh, tad polijas tiesnesis ir arī Eiropas tiesnesis. Mums jāplīdz polijas tiesnešiem interpretēt Eiropas eh, tiesības, un eh, šādā, šajā gadījumā Eiropas tiesība ir vienlaiks arī polijas tiesība. Tā kā šai ziņā mūsu tiesiskā juridiskā kārtība ir nešķirama, tas ir jāsaklabā. Vienlaikus nodalot varas, kas ir tik svarīgi, lai Eiropas Savienības juridiskā kārtība varētu eksistēt. Paldies! Paldies, eh, un eh, paldies, komisāra kungs. Un tagad eh, šajā sadaļā, lai būtu tāds līdzsvars, bijām plānojuši dot vārdu polijas valdības pārstāvjiem, bet iepriekš skaidroju, ka, ka polijas valdība ir atteikusies piedalīties šajā pasākumā. Nu, tad līdz ar to varam mm, turpināt. Sākumā uzklausīsim delegāciju pārstāvis. Tātad eh, jautājumu un atbildes. Daži kolēģi nav varējuši ierasties uz šo uzklausīšanu dažādiem iemeslu dēļ, bet tie, kas ir ieradušies, eh, Tomaševska kungs nav, nav ieradies Engla kungs, kā pirmais, jā? Ja? Engla kungs, lūdzu. Un mm, jūs pārstāvat tautas partiju. Tātad. Lūdzu. Thank you, Claude. Um, and I think I can be fairly brief because. Paldies, Klaud. Es eh, domāju, ka es varu izteikties eh, gana īsi. Apstākļi atkal ir eh, tādi, ka mēs esam saņēmuši apstiprinājumu tam, kam mēs ticam jau vairākus mēnešus. Misija uz Poliju bija brīdis, kad uh, Polijas valdība un arī polijas eh, varas iestādes, vismaz eh, vairākuma partijas, uzskatīja, ka mums tur vispār nav ko darīt, ka mēs eh, pārkāpjam visas līnijas. Bet, protams, ka tā bija tikai faktu vākšanas misija, nekas vairāk. Mums skaidroja vairākās tiesās, ka nu, tā, tā, tā attieksme pret mums nebija visnotaļ draudzīga. Šķiet, ka mēs esam mazliet iestrēguši pie šiem jautājumiem. Vismaz oficiāli Polija nekad nav norādījusi, ka viņi vēlētos šeit kaut ko mainīt. Un tas, ka viņu atkal nav klāt, mm, nozīmē, ka šis dialogs, kuru komisija vēlas virzīt uz priekšu pilnīgi pamatoti, um, būtu ieņēmis kādu intensīvāku posmu. Mēs neredzam no polijas puses nekādas īpašas vēlmes uh, iesaistīties dialogā. Iepriekš nebija vērojams arī nekāds uh, eh, īpaši entuziasms uh, iesaistīties dialogā ar mums, kad mēs viesojāmies Polijā septembrī. Un, protams, ir jāņem vērā arī um, tas, ka šodien Polija nepārstāv neviena politiski nozīmīga iestāde. Mums vajadzētu norādīt polijas varas iestādēm, ka tas nav pareizi, un mums vajadzētu mēģināt mainīt eh, sabiedrības viedokli polijā, ka mēs eh, pieturēsimies pie savas nostājas, ka mēs neatkāpsimies un mēs esam gatavi turpināt eh, pildīt visus šos mehānismus un pasākumus, kas ir pieteikti. Iespējams, ka mēs esam saņēmuši tādas nelielas norādes, pēdējās polijas vēlēšanās, ka uztvere varētu mainīties un uh, ka polijas uh, tauta varbūt ir sākusi saprast, ka polijas valdībā ir sākusi iet pa ceļu, kas iespējams vedīs ārā no Eiropas Savienības, un ir skaidri redzams, ka tauta to nevēlas. Esmu gatavs uh, atbalstīt polijas tautu, jo galu galā Polijai ir pilnīgs tiesības būt daļai no Eiropas ģimenes ar visiem principiem, vērtībām un veidiem, kā mēs darbojamies. Tiesnešu pakļaušana politikai noteikti neatbilst šiem principiem un vērtībām, un polijas varas iestādēm vajadzētu saprast, kā jūs, Klaudu, eh, pareizi norādījāt, un kā norādīja arī komisijas vicepriekšādātājs, ka eh, šie pasākumi polijā kopā ņemti um, ir uzskatāmi par uh, politisku eh, tiesas spriešanu, un eh, nekas tam līdzīgs eh, Eiropā nav akceptējams, un to mēs arī vēlamies skaidri paust. Vienīgais Varšavas delegācijas pārstāvis ir, kas, klāt, kas ir klāta, ir Barbara Spinelli, un viņa pārstāvēja goē šajā delegācijā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties vicepriekšādātājiem Timermanam par uh, viņa izklāstu. Esmu bijusi Polijā, piedalījos uh, šajā braucienā, un es varu norādīt, ka tiesneši, tiesnešiem, ar kuriem mēs tikāmies, uh, Eiropas Savienības, tā skaitā komisijas un arī parlamentā, darbības šķiet nozīmīgas. No parlamenta un no komisijas eh, nākošais tiek patiešām gaidīts. Ja ir runa par septīto pāntu, Es eh, nezinu, vai, po, vai kolēģiem Polijā ir radies tāds pats iespējas kā man. Man ir radies iespējas, ka vairāk ir jūtama darbība no Eiropas tiesas puses, ka it kā septītais pants netiktu ņemts vērā. Nebūtu jau tā, ka mēs sāktu apšābīt septītā panta procedūru. Eiropas parlamenta rezolūcija tiek labi uztvērta. Bet ir jānodrošina arī efektivitāte. Un, lai nodrošinātu izdošanos, šķiet, ka tiesa šeit ir kļuvusi par tādu kā bāku, kas izgaismo ceļu tiem, kas eh, cīnās pret uh, tiesu varas ļaunprātīgu izmantošanu no izpildvaras puses. Timermana kungs, es, eh, protams, saprotu, ka jūs eh, savos eh, izteikumos varat runāt tikai par tiesnešiem, ja tas attiecas uz jūsu teikto, bet, ja runa par tiesībām, tad uh, jāņem vērā arī pamatiesību koncepti, kas ir neatņemama tiesību sastāvdaļa. Vēlreiz atgriezīšos pie mūsu braucienas poliju. Es eh, vēlējos norādīt, ka to jau arī atzīmēja Klods Morais un arī delegācijas vadītājs, ka ir eh, vairākas tiesības, kas polijā tiek apdraudētas. Un jo īpaši šeit es gribētu pieminēt tiesības uz uh, vārdu brīvību, tātad brīvi mēdī, un jo īpaši šajā kontekstā es gribētu pieminēt arī abortu likumu, kas uh, netika pieņemts tā ekstrēmālākajā redakcijā, kā vēlējās valdība. Bet Neskatoties uz uh, visu, tas uh, tomēr būtu jāņem vērā. Otrkārt, es vēlētos arī norādīt uz baznīcas ārkārtīgi lielo varu. Šīs orgāns nav atzīmēts kā viena no varām konstitūcijā, tomēr neskatoties uz to, mēs uh, izjutām šo baznīcas vāru, runājot ar eh, daudzām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Paldies! Paldies Spinelī kundzei! Tie bija visi kolēģi no delegācijas, kas pašlaik ir klāt, un eh, tagad eh, došu vārdu visiem kolēģiem, kas ir pieteikušies runāt tādā kārtībā, kā viņi pieteicās. Kā delegācijas vadītājs es vēlētos papildināt vienu punktu ko pieminēja Engela kungs, tātad te ir runa par parlamenta statusu. Beigās, un šķiet, ka arī pārējie delegācijas dalībnieki varēs to apstiprināt, šeit nav runa par faktu vākšanas misiju. Parlamentam ir jādod sava oficiālā piekrišana rīcībai, ko ir uh, ieteikusi komisija. Tāpēc parlamenta pienākums bija doties uz Poliju un apspriesties ar uh, visām iesaistītajām pusēm Polijā. Kolēģiem vajadzētu labāk saprast šo mūsu oficiālo lomu šī mehānisma ietveros. Vēlreiz norādīšu, ka dialogs ir ļoti nozīmīgs. Mēs vēlētos, lai šis dialogs turpinātos, tieši ņemot vērā to, ka mums šajā procedūrā ir oficiāli jādod piekrišana. Paldies, Engelkungs, par uh, jūs teikto. Tagad Bonīkungs. Es izteikšos poliski. Pirmšē, e, džinkuja bardzo misiju. Vispirms es vēlētos pateikties delegācijas dalībniekiem. Liels paldies par jūsu darbu. Gaidīšu arī jūsu ziņojumu, tā lai mēs varētu par to apspriesties un lai mēs varētu uh, nonākt pie secinājumiem. Liels paldies arī Timermana kungam par to, ka viņš tik eh, stabili un pamatīgi izklāstīja visus eh, faktus un argumentus, un paldies viņam arī par interpretāciju. Es gribētu pateikt pāris vārdu par to, ko komisija ir paveikusi. Tātad eh, komisija ir lūgusi tiesām nāk klajā ar pagaidu rīkojumu. Tas nozīmē, ka mēs tagad sākam arī juridiskas debatas. Šeit vairs nav runa tikai par politiku. Tie no mums, kas saka, ka te ir runa par polijas kritizēšanu un kāpēc mums ir jātiekas un jārunā atkal tieši tas pats, vēlos jums norādīt, ka recepte ir ļoti vienkārša. Pirmkārtām ir jāpilda Eiropas tiesas rīkojums attiecībā uz Polijas augstāko tiesu. Otrakārt, ir jāsadarbojas ar Eiropas tiesu, kā arī ar Eiropas institūcijām. Šādas sadarbības nesamību pierāda tas, kā mūsu vidū šodien nav polijas tieslietu ministra. Tad, kad mums bija debates par Ungāriju, Ungārijas tieslietu ministrs ieradās uz parlamentu, un viņš piedalījās diskusijās. Tāpat arī ir jāizpilda visas eh, rekomendācijas, kuras uh, ir izteikusi Eiropas komisija attiecībā uz likuma varu. Tāpat nav nekādas jēgas sapņot par to, ka lēmumi par konstitucionālo tiesu tiks kaut kādā veidā atcelti. Katrai valstī ir vajadzīga konstitucionālā tiesa, un pašlaik šīs tiesu sistēmas struktūras tiek sistemātiski grautas. Mēs varam novērot eh, tiesu sistēmas politizēšanu. Tas eh, norāda uz to, ka kāds vēlas, lai valsts struktūras eh, viņam būtu pilnībā pakļautas. Te nav runa tikai par tiesu struktūru, te ir runa arī par uh, publiskajiem mēdījiem un uh, pārējām struktūrām jo īpaši vēlējos pieminēt arī um, finanšu tirgus uzbūvi Polijā. Jā, protams, kolēģi noteikti tūlīt mums uzbruks, bet mums vajadzētu izmantot šo visvienkāršāko recepti. Mums vajadzētu beigt pārtraukt, pārtraukt Eiropas tiesību neievērošanu un mums vēl pastāv iespējas sadarboties ar Eiropas komisiju. Paldies, Bonīkungs, tagad eh, Malina Bjorka. Thank you. Paldies. Liels paldies arī komisāram par to, ka viņš varēja ierasties. Kopā ar saviem kolēģiem no um, grupas, kur ir pārstāvētas vairākas partijas, mēs esam jums nosūtījuši vēstuli jau trešo reizi, kaut arī jūs nesat vēl atbildējis. Katru reizi, kad mēs eh, runājam par um, tiesiskumu, mums ir jādomā pirmkārtām, kuri tad ir cietēji un kuri visvairāk uh, izjūt ši, šo tiesiskumu trūkumu. Es eh, gribēju pieminēt, piemēram, ka tiek iesniegti pieteikumi konstitucionālajai tiesai. Un uh, Proti šie pieteikumi ir par to, vai aborts ir legāls, un tas ir tādos gadījumos, kad embrijam ir nodarīts kāds kaitējums, tas ir 9% no abortu gadījumiem Polijā. Un tāpat arī tiek uh, izteikti dažādi pieteikumi attiecībā uz LGBTI kopienu. Un tieslietu ministrs, kas ir arī ģenerālprokurors, uh, ir izteicies pret šo spriedumu, un šis spriedums tiek nosūtīts tēt konstitucionālajai tiesai. Mēs redzam, ka e, šai reformai ir patiešām smaga ietekmes cilvēku dzīvi, un šis apdraudējums ir ļoti jūtams. Eiropas parlamentā mēs esam norādījuši šīs saiknes savā ziņojumā par Poliju. Jums e, komisijai vajadzētu sekotam līdzi un paskatīties, e, uz ko tad tieši attiecas šis neatkarības trūkums, jo šeit mēs varam sākt runāt arī par pamatiesībām par pirmo un otro pantu mūsu līgumos. Paldies, tagad Jureka kungam vārds. Es cerēju, ka es varēšu izteikties uzreiz pēc delegācijas biedriem, jo es biju gandrīz šīs delegācijas biedrs, bet beigās man izslēdza. Šķiet, ka polijas deputāts nevar piedalīties diskusijās ar polijas varas iestādēm. Tas bija tāds ļoti īpašs izņēmums, bet eh, lēmīgā kārtā delegācijai tas neliedza apspriesties ar polijas vēstnieku Eiropas Savienībā. un viņam ir tiesības izteikties polijas varas iestāžu vārdā. Es vēlējos komentēt, ka mēs varam novērot tādu um, draudošu notikumu gaitu. Mēs uh, redzam, ka Eiropas institūcijas vēlas iejaukties šajās debatēs. Es uh, ceru, ka es varēšu uzklausīt arī jūs pozīcija, Timerman kungs. Kā lielākā daļa no mums eh, zina, ņemot vērā to, ka mūs tas interesē, šīs diskusijas par tiesu sistēmu Polijā ir novedušas pie tā, ka ir bijušas lietas par uh, eh, arestorderu neizpildi citās dalībvalstīs. Mums ir bijuši šādi gadījumi, piemēram, Itālijā. Itālijas tiesnesis atteicās no šādas prakses. Atcerēsimies, ka politiskā brīvība nenozīmē tikai attiecības starp valstīm un institūcijām. Brīvība pirmkārtām nozīmē rūpēties par pilsoņiem, un polijas pilsoņiem ir tiesības uz to, lai uh, noziedznieki tiktu sodīti, polijas pilsoņi vēlas justies droši. Mēs visi zinām, ka ne tikai Eiropas komisija vai Eiropas parlaments, bet arī Eiropas Savienības dalība valstis saskaņā ar līgumu var vienotru apsūdzēt attiecībā uz otrā panta tiesību neievērošanu. Tas, ka tagad desmit dalību valstis iestāsies par desmit citām dalību valstīm, vai tas nozīmēs, ka visām šīm valstīm ir jāpārtrauc pildīt uh, līguma pienākumi? Es uzskatu, ka tas būtu neobjektivitātes uh, pierādījums. Komisijai vajadzētu apņēmīgi rīkoties, lai vērstos pret šādiem gadījumiem, jo šādā veidā polijas pilsoņi netiek aizsargāti. Pirmais polijas valdības pienākums ir aizsargāt polijas pilsoņus no noziedzniekiem. Šeit nav runa par mm, polijas uh, iestādēm vai par, poli, vai par Eiropas Savienības iestādēm. Te ir runa arī par to, ka polijas sabiedrība sagaida, ka polijas likumi darbosies. Es, protams, dziļi cienu mūsu kolēģi Barbaru Spinēlī. Brīnoju viņas darba veidu, bet man pārsteidza viņas teiktais. Šis likums par abortonu, kas bija sociāla iniciatīva, tad, tad eh, pārtraukt abortus, vēl ir vien nav pieņemts. Es arī jūtu, ka Tagad tiek izdarīts spiediens uz polijas varas iestādēm, lai um, polijas pilsoņu vēlmes netiktu ņemtas vērā, tāpēc, ka kādam citam tas nepatīk. Vēlējos tātad norādīt, ka šo likumu pieteica pilsoņi. Tagad atbildēšu Klodām Moraesam. Viņš paud nožēlu par to, ka mūsu vidū nav polijas varas iestāžu pārstāvju. Es savukārt paužu nožēlu par to, ka mūsu vidū nav šīs iniciatīvas iniciatoru. Kaja Godeka ir persona, kas saskaņā ar polijas likumiem ir pilnvarota pārstāvēt šo iniciatīvu, un viņa diemžēl nav uzaicināta. Tas nozīmē, ka Eiropas institūcijas nevēlas sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. Es izstājos par pilsonisko sabiedrību, un man ar nožēlu ir jāpauž, ka Tas, ko teica Spinelli kundze par baznīcu, man patiešām nepatika. Tā ir daļa no pilsoniskās sabiedrības. Un baznīcai ir autoritāte, tāpat kā zinātnes pārstāvjiem vai eh, kādām citām pilsoniskās sabiedrības izpausmēm. Katram ir iespējas piedalīties debatēs, un katrs drīkst paust argumentus, kas viņa prāt ir pareizi. Spinelli kundze uzdeva jautājumus par polijas tiesībām. Daži varbūt nezinās, ka Polijas konstitūcijā teica, ka mēs esam pateicīgi mūsu priekštečiem par kristietību, ko no viņiem esam mantojuši. Tāpat arī līgumā par Eiropas Savienības darbību ir skaidri norādīts, ka mums ir vajadzīgs dialogs ar baznīcām un reliģiskām organizācijām. Es nezinu, ko īsi dara la, Eiropas Savienība, lai pildītu šo pienākumu. Bet, eh, protams, ja tiek kāds kritizēts tikai tāpēc, ka viņa, um, viņš neakceptē viņam piedāvātos argumentus, ir mazliet dīvaini. Es izlasīju vēlreiz uh, eh, Mīterāna grāmatu uh, Pastāvīgais valsts apvērsums un proti Francā Mitterāns rakstīja, ka dažus neapturēs pilnīgi nekas līdz eh, viņa mērķu sasniegšanai. Viņš citēja arī Mišelu Deprē, kas ir Francijas parlamenta pārstāvis. Viņš runāja par legalitāti, kas neatbilst valsts vajadzībām. Šie salīdzinājumi, protams, nav argumenti. Es vēlējos vienkārši norādīt, ka mums Eiropā ir jāizvairās no šādām sadursmēm. Šeit apspriestie jautājumi tiek skatīti arī Polijā. Mēs nerunājam šeit par kaut kādu ārēju spiedienu. Pēdējais komentārs priekšsādātājam. Līgumā ir norādīts, ka komisijai ir jārūpējas par līgumu izpildi, nodrošinot, lai varas tiktu nošķirtas. Timermana kungam vajadzētu atbildēt Ferhofštātam, kurš nesen pārmetā padomē, ka tā nepilda komisijas rīkojumus. Komisija nav tā iestāde, kas kādam varētu kaut ko pateikt, darīt. Paldies! Barbara Kučinska. Paņem Ševadničans. Mm, ja chciałam... Priekšsēdētāji kungs. Es uh, uzreiz norādīšu, nepiedalījos e, šajā delegācijā, kas devās uz Poliju. Mēs te bijām vienojušies e, poļu parlamentārieši e, savā starpā, ka nepiedalīsimies šajā braucienā, kas, kura mērķis bija ievākt informāciju pēc iespējas objektīvāk, bet tagad uzklausot šeit notiekošo, man nācās aizdomāties, ir tīpaši pēc Jureka kunga sacītā, kurš piesauca de Golu un, un viņa mm, politisko uh, cīņu savulaik. Uh, kāpēc tiek veiktas jau kādas politiskas pārmaiņas, uh, reformas uh, tieslietu struktūrā vai valsts pārvaldē? Šeit mums ir jāuzdod šis mērķis. Kāpēc? Ar kādu nolūku? Ar kādu nolūku tagad tiek pārbūvēta uh, Polijas tieslietu sistēma. Nē, ne jau tāpēc, lai to padarītu efektīvāku. Nē, procesi tagad vēl kas vēl ilgāk. Um, Vai lai uh, taisnīga, taisnīga tiesa tiktu spriesta ātrāk, efektīvāk? Nē, uh, viss ir kļuvis sarežģītāk. Uh, vai šeit uh, kaut kāds uh, taisnīgums, uh, godīguma princips tika iedzīvināts praksē? Nē, Eh, pirmajā instancē iestrēgst eh, arvien vairāk eh, prasību. Tā kā jāšaubās, vai tiešām šie uzrādītie nolūki un uzdevumi ir, ir tie, kas patiesībā tiek, tiek īstenoti. Un tālāk par tiesnešu nomaiņu, mm, personāla sastāvu nomaiņu polijas tiesās. Uh, arī šis, šīs augstākās tiesas disciplinārās palātas sastāva nomaiņa atklāja to, ka visu šo pārmaiņu mērķis un nolūks bija ne tikai dabūt savējos visos šavos krēslos, bet arī caur šo, šo masu, caur šo vairākumu pakļaut pārējos, piedraudot viņiem ar disciplināriem sodiem un procedūrām. Uh, Un es domāju, ka šīs dienas sarunā atklāsies vēl turpmākas detaļas eh, par, par, par to, kāda, kāda, ar kādām problēmām tagad jārēķinās. Timermans kungs jau uh, labi zina, uh, cik disciplināras lietas pret uh, tiesnešiem ir uh, pēdējā laikā ierosinātas. Uh, un viņiem tiek liekta mm, advokāta mm, palīdzība, mm, viņiem pašiem ir jāizstāvas par šiem šķietamajiem pārkāpumiem vai kaut kādām neatbilstībām. Šīs pārmaiņas, šī fasāde, kas tika izrādīta sabiedrībai un, un atrādīta Eiropai, neatbilst tai realitātei, kas ir apakšā uh, Tur eh, plaukst un zeļ īstenībā korupcija. Nesen mums bija viens liels eh, korupcijas eh, skandāls tieši par Eiropas līdzekļu apguvi, mm, kur finanšu komisijas atbildīgā persona uh, tiešā tekstā prasīja vienam poļu baņķierim kukuli par kaut kādiem pakalpojumiem. Un principā noteikti aprindas ir monopolizējušas polijas tieslietu struktūru, sistēmu, uh, Eh, ignorējot eh, vāras dalīšanas principu. Daži ir savējie, mm, citi tiek iebiedēti un, un tiek iedibināta kontrole šādā veidā. Eh, un, ja tu esi savējais, tad tu vienalga tiksi cauri sistēmai sveikā, tad netiksi notiesāts. Un polijas tieslietu ministrs šīs pārmaiņas akceptē. Uh, un uh, Eiropas Savienības tiesas norādījumi netiek uh, akceptēti un uh, pildīti. Polijai noteikti ir, ir jā, jāatgriežas uz tiesiskuma ceļa. Paldies! Redziet, lieta tāda, ka komisāra kungam ir jādodas prom pulkstens 3.30, tas jau ir burtiski pēc brīža. Daudzi no mums uh, vēlējās ko teikt. Uh, Viens kolēģis pat pamanījās astoņas minūtes norunāt, nesaukšu viņu vārdā. Runātāju saraksts aug stiepjas garumā, un turpmākos runātājus gan lūdzu ievērot divu minūšu normu katram. Boida kungam vārds. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jā, šķiet, ka um, visi ir pārsteigti par to, ka tieslietu ministrs nav atbraucis un nav gatavs uz dialogu. Taču mums vajadzētu vispirms apspriesties par to, kāds dialogs tad šeit notiek. Vai eh, šeit mēs mēģināsim panākt kaut kādus rezultātus. Mēs vienkārši sagaidām no ielūgtā, lai tas mums pakļautos. Un ja mēs runājam par tiesnešu neatkarību, tad man visu laiku rodas tāds iespējas, ka tiesneši tiek apspiesti tikai pēc eh, Eiropas Savienības eh, principiem, kas īsti neatbilst kristietības principiem. Es um, saprotu, ka tādam uh, kristietim tiesnesim Polijā visticamāk nav, grū, nav viegli piekrist um, bērnu nogalināšanai mātes miesās, tāpat arī viņam nav viegli piekrist homoseksuālu laulībām. Pilnīgi iespējams, ka citās valstīs valda citas vērtības. Šajā ēkā vienmēr tiek runāts par to, ka musulmaņiem ir jāpiešķir visas tiesības, kamēr uh, kristiešiem šīs tiesības tiek liektas. Galu galā kristietība mūs ir novedis pie tā, kas mēs šodien esam. Uh, Un ja jūs tagad kritizējat Poliju par to, ka pensijas vecums tiek samazināts no 70 līdz 55 gadiem, tad mēs varam tikai pabrīnīties, kā Eiropas Savienība vēlas iejaukties e, valsts suverēnās tiesībās. Es e, ceru, ka Polijai izdosies turpināt šo savus centienus un viņiem izdosies vērsties pret jūsu vēlmēm ierobežot Poliju, Ungāriju un, un citas valstis, un cerams, ka kristietība varēs um, izdzīvot Eiropā. Jā, nu tik tiešām uh, komisāra kungs jau te tā nervozi dīdās un grasās doties uh, prom, uh, bet nu uzklā, uzklāsīsim Sofiju Intveldu un vēl vienu kolēģi Eh, un tad gan eh, ļausim komisāru kungam doties prom. Paldies priekšsēdētāji, nerunājot eh, par Jureka kunga sacītā saturu. Pilnīgi noteikti šeit, šeit ir skaidrs, ka tā izturēties pret kolēģiem nedrīkst aizņemt mikrofonu, liedzot iespēju izteikties pārējiem. Nerunājot par viņa saturu, ko papildināja Boida kungs, uh, š, viņu, viņu plāns un nodoms ir gluži cits. Eh, viņi nerunā par šo reformu eh, tehnisko saturu. Eh, viņu plāns ir sagraut sieviešu tiesības, sagraut LGTBI tiesības, plurālismu, mm, ticības brīvību, demokrātisko uh, mēdīju brīvību un demokrātiju kā tādu sagraut. Tāds ir šo kungu patiesais nolūks. Eh, viņiem ir savs pat manifests, at, kā atgriezt dabisko lietu kārtību. Tas ir tas, kas Jureka kungam un Boida kungam padomā. Tā ir tāda viduslaikos balstītā heteroseksuālu baltu vīriešu fantāzija par uh, to, uh, kā, kā viņi valdīs pār pasauli. Nu tad tā arī pasakiet uh, Uh, jūs uh, piesaucāt šeit uh, Mitterāna grāmatu, kur uh, ir aprakstīti aktīvisti, kas nepie kā neapstājas. Jūs paši tie esat ne jau kāds cits, un uh, lūk, ko vēlos sacīt. Es no visas sirds atbalstu visu to, ko jūs esat darījuši līdz šim brīdim iepratim Polijas valdībai. Šeit ir viennozīmīga runa par uh, Polijas valdību, kurā ir iesēdušies ekstrēmisti, un tā noteikti nav Polijas tautas griba. Lielais vairums poļu atbalsta mūsu vērtības, ne tās, ko teicas atbalstām šie kungi. Un mm, cik tālu esam, esmu tikusies ar komisiju, mūsu argumenti, kļūst jo vājāki, ja mēs runājam un ieciklājamies tikai un vienīgi uz šo tieslietu sistēmas reformu. Mums ir jārunā par šiem sistēmiskajiem tīkojumiem, par kuriem pirms brīža izteicās mana kolēģe Bjorka aicinājumi tātad pilnībā aizliegt abortus, ierobežot pulcēšanās brīvību, atteikšanās atzīt Eiropas kopienu tiesas uh, autoritāti un piekritību uh, ar šādiem nolūkiem un šādiem paņēmieniem tiek īstenots tas uh, plāns, ko pirms brīža ieskicēju. Mums ir jāskatās, kā polijas valdība ne tikai izposta tieslietu nozari un sistēmu, bet bradā pa visām tām vērtībām, uh, ko mēs pārstāvam šeit. Uh, runa gala beigās nav pat par polijas valdību vai polijas tautu, bet par to, vai Eiropas Savienība mm, iestāsies par mūsu vienojošajām vērtībām. Tas nav tikai tīri tehnisks un šaurs jautājums. Viesņēnskas uh, kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Nu, pēc eh, klātesošo sacītā man pat īsti nav ko piebilst. Kolēģe nu pat uzskatāmi nodemonstrēja, eh, ar ko polijai nākas saskarties, ar kādu viedokļu paudējiem. Esmu polieta, lep, lepojos ar to es tiku šeit ievēlo, ievēlēta, lai kalpotu savai tautai un Eiropai, un varu apliecināt, ka mm, situācijas apraksts, ko pauda mani tautieši, šeit īsti tomēr neatbilst patiesībai. Kodrickas kundze Eh, izteicās eh, eh, ļoti nejauki. Viņa lietoja tādus apzīmējumus, kā, kā turēt īsā saitē, kādu izsvēpēt no kaut kurienes. Tā izteicās iepriekšējā polijas valdība. Tā rīkojās iepriekšējā sasaukuma tiesneši, kuri uh, pēc eh, politisko aprindu telefona zvana attiecīgi, eh, attiecīgi izsludināja lēmumu. Un, nu, ir cerības, ka situācija mainīsies. Eh, atcerēsimies, kāda kritika tika veltīta Polijas neatkarības dienā notikušajam neatkarības gājienam un kā šie patrioti tika zākāti Uh, šie 200 tūkstoši patriotu sapulcējās Varšavas ielās un citās pilsētās un ciemos lepni, uh, mierīgi, sirsnīgi svinēja uh, un priecājās par Polijas neatkarību. Tikpat korekti un pragmatiski notiek arī Polijas tieslietu sistēmas reforma. Un uh, esmu pārliecināta, ka tad, kad ja, patiešām iepazīsties ar polijas valdības sniegtajām atbildēm uz jūsu jautājumiem, cienījumā Eiropas komisija, jūsu bažas tiks kliedētas. Ja runājam par tādu niansi, kā tiesnešu pensionēšanās vecuma na, m, korekcija uh, ir uh, absolūti normāla lieta. Uh, tas tika darīts jau pirms kāda laika. Uh, Uh, un tad šāda agresīva reakcija no jūsu puses nebija. Bet nezinu, kāpēc tā tāda ir šoreiz. Paldies! Paldies, komisāra kungs, ka jūs uh, atvēlat mums vēl dažas uh, minūtes. Uh, nu, jau daudz uh, runu tika sacīts, bet tādu īstu jautājumu nemaz tik daudz nebija. Jā, nu, mēģināšu reaģēt un atbildēšu uz tiem pāris jautājumiem, kas izskanēja. Viss pirmām kārtām. Kas manī tomēr raisa vislielāko optimismu? Polijas tauta. Pilsoniskā sabiedrība Polijā plaukst un zeļ. Ir pašapzinīga, poļi ir lepni, lepni pašapzinīgi ļaudis. Un, um, lai ko mēs darītu bez viņu, Uh, iesaistes, tam īsti nebūtu jēgas. Un, ta, un tieši paļaujoties uz polijas pilsoniskā sabiedrību, mūsu pozīcija beigu beigās uzvarēs. Lielais vairums poļu vēlas piederēt šai vērtību uh, sabiedrībai, ko saucam par Eiropas Savienību. Mani daži gan kritizē, ir kritizējuši aizvadītajos četros gados, uh, sacīdami, uh, izbeidz, nejaucies, tu tikai iedegsi eiroskepticismu poļu apziņā. Bet patiesībā, patiesībā pieauga atbalsts Eiropas uh, Savienībai Polijā. Ir pieaudzis šo četru gadu laikā. Poļi ļoti labi spēja paši saprast, kas un kā. Un ir īsteni eiropieši savā domāšanā. Un otram kārtām To eh, vēlos sacīt Polijas valdībai un tiem, kas aizstāv Polijas valdības pozīciju šajā zālē. Ja redzat un vērojat, ka jūsu, jūsu vēlētājs vēlas piederēt šai vērtību savienībai, tad jums no tā automātiski izriet zināmi spēles noteikumi. Eiropas eh, Savienība Eiropas Savienībā uh, sola uh, neredzētus labumus un ieguvumus, bet tas nozīmē arī zināmus spēles noteikumus, piemēram, tiesiskuma principu. Citādāk ieeja šai klubā jums ir liekta. Tas nav tikai tāds principiāli ideālistisks jautājums, tas ir pragmatisks jautājums. Piemēram, iekšējais tirgus eh, spēja funkcionēt tāpēc, ka ik viens tirgus dalībnieks var paļauties uz to, ka Eiropas Savienības saistošās normas ir spēkā viscaur šajā vienotajā tirgu. Tāpēc arī mums ir šāds vienotais tirgus, kurš to visu, kurā katrā brīdī uh, gan garantēs. Tie ir dalībvalsts tiesneši, kas reizē ir Eiropas Savienības tiesneši. Ja vienam dalībvalsts tiesnesim ir šaubas par to, ka ES likums tiek korekti ievērots, šis tiesnesis ir tiesīgs vērsties Eiropas kopienu tiesā ar lūgumu interpretēt kādu normu vai, vai, vai situāciju kādas normas gaismā. Un šādā izpratnē dalībvalsts tiesnesis ir īstenis patiesas Eiropas tiesnesis. Tādā veidā garantējot to, ka ES tiesību normas tiek viendabīgi respektētas. Eh, ja jūs bīdāt un stumdāt šo tiesnesi, ierobežojot viņa spējas, iespējas eh, vērsties tiesā, tad uz spēles tiek likta šī uh, lieliski funkcionējošā sistēma. To es vēlējos jums sacīt. Šāda tiesnešu pastāvība uh, Neatkarīgums ir vajadzīgs mums ne jau kaut kādu sautīgu nolūku vārdā, bet lai spētu darboties, piemēr, piemēram, šī vienotā brīvā tirgus telpa. Ot, tālāk, jā, šeit eh, mēs varam ilgi un dikti diskutēt par atsevišķiem pamatiesību aspektiem, uh, to tam varētu veltīt atsevišķu sanāksmi, bet pamatiesības, tiesiskums, tā ir ļoti tāda personiska, individuāla lieta. Te ir runa par katra mūsu līdzpilsoņa tiesībām, kas viņus vistiešākajā veidā skar un uz viņiem vistiešākajā veidā attiecas bez izņēmumiem un atrunām. Tas ir tas, ko nozīmē šis vārdiņš pamat, fundamentāls. Šeit nedri, ir bez izšķir, izšķirības uh, vai jums ir tāda ādas krāsa, vai citāda, tāda valsts piedarība, vai citāda, vai vēl kādas citas pazīmes šeit ir runa par tiesībām, kas pieder visiem bez izņēmuma, nevis pēc tā, ar kādu kopienu identificējas eh, noteikta persona. Eh, un eh, veids, kā nosacīti vairākums, var vērsties pret, pret kaut kādām minoritātēm. Šeit nav runa par to, kā vairākums eh, dominē pār mazākumu kaut kādā kontekstā un situācijā. Nē, šeit ir runa par šīm te pamattiesībām, kas pieder visiem un ikvienam. Ja raugāmies uz to visu no Eiropas Savienības augstumiem, tad Uh, caurmērā paskatoties, pat vislielākā, daudzskaitlīgākā tauta vācieši ko caurmērā Eiropas Savienībā ir mazākums iepratim pārējiem. Un tas viss ir izveidots tā, lai kāds viens spēks vai, vai vairākums nedominētu par pārējiem. Lūk, arī šis princips te ir likts uz spēles. Un ja šis, šī norma vairs eh, kādā jau kā brīdī nedarbojas un netiek efektīvi ievērots, kurš cieš pirmais? Tās ir minoritātes, protams, tādas vai citādas. Un šis spiediens, šis, šis apdraudējuma ēna mm, iet plašumā. Otrām kārtām pastāv risks, ka Uh, Eiropas Savienībā izveidojas kaut kāda tāda noslēgta iekšēja teritorija, kur ES tiesības darbojas kaut kā fragmentāri nu, it kā Polija tad būtu un paliktu Eiropas Savienības daļa visās, eh, visās eh, izpratnēs, bet tomēr tāpat laikā nē. Komisija, kā pamatlīgumu sargs un aizbildnis, to negrasās pieļaut. Tas ir mūsu pienākums rīkoties, ja mēs šādu risku saskatām. Jureka kungs tāpat arī runāja par poļu eh, tiesībām. Uh, nu pat jau klāstīju, kā es šo, šo tiesību jautājumu sāredzu, šai ziņā mūsu skatījums atšķiras. Uh, uh, Jureka kungs minēja arī uh, atpakaļ izdošanas atteikumus. Tik tiešām tiesnešiem ir šāda kompetence, bet arī tas prasa šo Eiropas telpas nedalāmību, vienotību, ja vēlaties, lai kāds cilvēks varētu tikt izdots no vienas valsts otrai, un ja tiesnesis par to lemj, tad eh, izdodošajam tiesnesim ir jābūt pārliecībai un garantijām, ka šai otrajā valstī eh, šis eh, viņa tautietis tiks tiesāts taisnīgā tiesā un netiks nolinčots. Un Polijā mēs redzam, ka tagad šo vāru, šo, šo, šīs pilnvaras sev caur tiešnešiem netieši grib sagrābt uh, valdošā, valdošās politiskās aprindas, uh, partijas centrāla komiteja bez mazai. Un vienīgais veids, kā to nepieļaut, kā garantēt to, ka uh, noziedznieki tiek notiesāti, uh, Eh, ka personas tiek tiesātas eh, taisnā tiesā, un Jureka kungs, ja vēlaties uh, iz, rīkoties tā, kā to vēlas uh, poļu tauta cita starpā, proti, lai uh, noziegumus pastrādājušie tiktu mm, taisnīgi notiesāti, nu tas nozīmē, ka arī jūsu interesēs ir tiesnešu neatkarīgums un, un uh, neietekmējamība. Jureka kungs, es komisijā kādreiz atbildu par 17. Mm, pamatlīgumu pantu starp reliģiju dialogu, un šis pants bieži tiek skandināts, to piemin polijas pārstāvi, polijas katoļu baznīca, tātad Romas katoļu baznīca Polijā, būsim precīzi. Un nu, šai, šai dialogā, par ko es oficiāli atbildu, polijas pārstāvi Alaž Eh, Karola Voitilas eh, sentencijā atminas, eh, ka respektējiet savas valsts konstitūciju. Un es sēti ticu, tāpat kā jūs, ka baznīcas, kristīgās baznīcas ir vērā ņemami nopietni un cienējami partneri, tāpat kā nereliģiskas organizācijas. Uh, Eh, un mēs esam investējuši lielus resursus un sagatavošanos, lai šāds dialogs varētu konstruktīvi notikt. Un polijas baznīca šai ziņā mums ir, ir, ir, ir bijusi nākos pretī. Un vēl noslēgumā. Vokta kungs, nu te nu gan reiz eh, mūsu skatījums par sabiedrības attīstību pilnībā atšķiras. Vokta kungs, jūs ļoti šauri definē to, ko tas nozīmē būt kristietim. Es tāpat arī e, nevaru pieņemt to, kā klusībā jūs, jūs, jūs, jūs e, fanojat par Vladimiru Putinu. Uz, e, uz, aicinu uzmanīties arī uh, ikvienu uh, poli. Uh, esiet lūdzu piesardzīgi, skatieties, kurš patiesībā jūsos noraugās un klusībā smīn par jūsu izdarībām. Paldies! Paldies, komisāri! Līdz ar to pirmais uh, diskusija rauns ir noslēdzies. Paldies par to, ko palikāt un atbildējāt uz jautājumiem, kolēģi! Pirms uh, eh, pāriem pie otrā iestāžu paneļa diskusijas. Šī daļa no procesa, ko uzsākusi komisija, to vēlas jums atzināt. Parlamentam šeit jādod piekrišana. Un šim uh, Tātad saņemsim arī īstu informāciju no Austrijas un Rumānijas prezidentūrām, lai tās izceltu atzīmēt savu viedokli, kādai visnātas turējiem. Pēdējais Vitnērs Austrijas prezidentūras uh, pastaigās pārstāvniecības uh, koordinators, uh, juridiskais padomnieks un tad viņa kolēģis Rumānijas pastaigās pārstāvniecības arī pārstāvis tādu pavisam īsi, kā jūs tad uh, raugāties uz patreizējo procesu. Pētniekungs, lūdzu. Lielas paldies, uh, cienījamies priekšstādētāji, parlamentārieši. Tiesiskums ir uh, viens no svarīgākajām savienības vērtībām. Neatkarīgas tiesas ir būtisks, lai labi funkcionētu iekšējais tirgus un strādātu arī tieslietu sadarbību. Uh, 17. gada 20. septembra Eiropas komisija ir iedarbinājusi 7. pāntā procedūru attiecībā uz Poliju. Tā pirmā reize, kad šī procedūra jebkāda ir eh, uzsākta no komisijas puses, un eh, visi jūs informējuši par to, kas tad eh, kopš tālāk ir noticis padomē. Pirmā iespēja izrunāt 7. pānta procedūru pēc tā iedarbināšanas bija vispārēja lietu padoma, kas notika 27. februārī, un šajā padomas un, es padomu, sanāksmē. Ne Komisija informēja ministrus par aktuālo situāciju, konkrēti par uh, dialogu, kas turpinās ar Poliju, lai rastu risinājumu. Turpmākajās vispārlietu padomas sanāksmēs 20. mārtā, 17. aprīlī, kā arī 14. maijā komisija turpināja informēt ministrus par uh, to, kas tad uh, ir noticis šai sakarā. Ministri pauda savu atbalstu, tam ir turpinātos dialogs. Un nu, šī dialogā kontekstā Polija ir pieņēmusi vairākus eh, grozījumus savā likumdošanā. Tomēr komisija uzskatīja, ka šie grozījumi nav pietiekami, lai atrisinātu lielākās problēmas. Un šai sakarā komisija pieprasīja polijas uzklausīšanu. Uzklausīšana notika vispārējā lietu padomē 26. jūnijā, kur mēs viņiem bija iespēja nu, nodrošināt, pacināt viedokļu apmaiņu ar Poliju par bažām, kas tika paustas nesenajā priekšlikumā. Noklausīšanas, uzklausīšanas nolūkos tika izstrādāts noteikts modalitātes, lai nodrošinātu attiecīgās da, dalību valsts procesuālās tiesības. Pirmajā vispārējo lietu padoms padomē Latvijas prezidentūras laikā 18. septembrī notika otrā uzklausīšanas sesija. Tā tika organizēta līdzīgi, kā vispārējo lietu padomas uzklausīšana 26. jūnijā. Ministri turpināja paziņot viedokļu apmaiņu ar Poliju, un Polija ir sagatavotie jautājumi ministru puses eh, pārsvarā saistījās ar um, tiesnešu neatkarīgumu un garantijas, ka polijas tieslietu sistēma atbilst tiesiskumu standartiem. Nākamajā vispārējā lietu padomē 16. oktobrī komisija sniedz aktuālu informāciju par aktualitātēm, kas attiecas uz eh, tieslietu reformas, eh, reformu Polijā. Ministrs atgādināja, ka ir svarīgi ievērot tiesiskumu visās Eiropas Savienības laiba valstīs un uzsvēra, ka ir nepieciešams panākt taustām progresu. Pēdējā vispārlietu padomē 12. novembrī ministrs saņēma vēl vienu aktualizētu informāciju no komisijas. Nācijas prezidentūra pat labam gatavojas pēdējā šī gada vispārlietu padomē 11. decembrī, kad grasāmies eh, vēlreiz eh, iekļaut darba kārtībā studijā panta procedūru saistībā ar Poliju. Mūsu prezidentūra šajā jautājumā uztver vislielāko nopietnību. Un tādēļ joprojām nu, turpina diskusijas vispārējā lietu padomē, pilnībā ievērojot 7. pānta procedūru. Vienlaikus mēs ceram, ka dialogs ar komisiju un polijas iestādēm tomēr nesīs augļus. Paldies, priekšstādā! Thank you very much. Lielas paldies, Bitnēra kungs. Rumānijas prezidentūra ir nākamā. Čiva kungs ir pastāvīgās pārstāvniecības pārstāvis. Lūdzu, sniedziet mums īsi ieskatu, kā te jūs plānojat šo jautājumu risināt tālāk jūsu prezidentošu pilnvaru laikā. Lūdzu, pavisam īsi. Paldies, priekšstādātāji, cenījamie parlamentārieši, padomas pārstāvi, komisijas pārstāvi. Paldies par šo uzaicinājumu, par to, ka dodat mums. Uh, iespēju īsti iepazīstināt jūs ar saviem plāniem attiecībā uz 7. panta procedūru mūsu prezidentūras pilnvaru laikā. Pirmkārt, atsaukšos uz to, ko minēja iepriekšējā runātāja, proti, kādas ir paredzēts eh, līgumos, tiesiskums ir eh, Eiropas Savienības pamatvērtība. Domāju, nu, ka to neviens neapšaubīs. Šāds um, apgalvojums ir tiešām aksiomatisks. Nu, kā tad, ar ko sāksim? Sāksim ar to, ka balstīsimies uz iepriekšējās prezidentūras sasniegumiem. Mans valsts kolēģis jau iepazīstināja ar patreizējo situāciju padomē. Nu, turpināsim attiekties par šo jautājumu ar vislielāko nopietnību arī mūsu prezidentūras pilnvaru, pilnvaru laikā, pilnībā ievērojot dibināšanas līguma normas. Vēlamies uzsvērt, ka atbilstoši 7. pānta pirmajam punktam, runāja par tā saukto preventīvo procedūru tieši tiesiskam kontekstā. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāpieliek visi pūliņi, visi centieni, lai um, nodrošinātu konstruktīvu dialogu starp visām iesaistītajām pusēm. Mēs darbosimies kā godīgs, godprātīgs vidutājs. Sakmēsim šos procesus, meklēsim dialogu iespējas un, protams, arī mēs ceram, ka šie dialogu pamatpuses, proti Eiropas komisija, Polija, tātad, eh, kas ir svarīgākie partneri, ka viņiem būs eh, arī turpmāk, respektīvi, auglīga viedokļa apmaiņa mūsu prezidentūras ietvaros. Paldies! Paldies! Eh, abu prezidentūru pārstāvjiem, gan Austrijas patreizējās prezidentūras, gan nākamās Rumānijas prezidentūras pārstāvjiem. Mēs paldies, un tad pārējiem tagad pie, gan pie nākamā iestāžu pāneļa, un šeit nākamajā cēlienā uzklausīsim pirmkārt eh, emeritus profesoru Žanu Klodu Šlosem, kas ir Eiropas padomus Venēcijas komisijas goda profesors, tālāk Kīzu Stērku, kas ir tiesu iestāžu padomu tīkla pārstāvis, pārstāvis tātad eh, tiesu orgāns, un uh, Ādamu Bodnāru, kas ir polijas ombuds, tiesības sargs un cilvēktiesību komisāru birojām. Katram no runātājiem būs dots desmit minūtes, un tad klausīsim pirmo. Un faktiski visus jūs aicinu tagad pie prezidija galda. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Venēcijas komisija bija iesaistīta polijas jautājumu skatīšanā. 2017. Eh, gadā. Man ir jāsaka, ka darbojos ilgi šajā komisijā, bet nekādā nesmu uh, redzējis, cik sarežģītu dokumentu no politiskā un arī no emocionālā viedokļa. Tātad 2017. Eh, gadā mārtā un arī oktobrī eh, tika eh, runāts par to, ka konsolās tiesas grozījumi nav atbilstošie tiesībām, un tāpēc tika, bija jāsagatavo atzinumi. Pēc tam tika iesniegti arī atzinumi par likumiem, kas groza uh, tiesu iekārtu, konsālo tiesu un organizatorās struktūras eh, dažādu līmeņu tiesās. Vispirms eh, Venecijas eh, komisija sprieda par konstālās tiesas jautājumiem. Lai labāk visu saprastu, vajadzētu atgriezties iepriekšējā periodā, tātad 2015. gadā, kad pie varas nāca mm, likuma taisnības partija. Tolaik pilsoniskā platforma iesniedza grozījumu, kas ļāva parlamenta apakšpalātai eh, tiesības noteikt piecus tiesnešus, kas eh, šīs piecas tiesnešu vietas atbrīvosies 2015. Eh, gada laikā. Un trīs no šiem mandātiem savukārt beigtos šī mandāta laikā, kā jau tas bija paredzēts, savukārt divi amati atbrīvotos nākamajā mandātā. Kosovā tiesa divos spriedumos 2015. gada decembrī bija to nolēmusi, taču polijas varas iestādes šos spriedumus tā arī neīstenoja. Trīs tiesneši, kas regulāri tiek ievēlēti Kosovālajā tiesā, nekād nav varējuši nodot zvērestu republikas prezidentam. Savukārt jaunais parlaments ir nozīmējis piecus jaunus tiesnešus divus saskaņā ar konstitucionālās tiesas lēmumu un trīs pārējos pārkāpjot šo lēmumu. Republikas prezidents nekavējoties pieņēma šo piecu tiesnešu zvērestus. Polijas varas iestādes nepacietīgi gaidīja, kāda beigsies tiesas priekšādātāja Andreja Šrepši Šrepšlinska mandāts, kuram uh, bija jābeidz 2016. gada 19. decembrī. Šajā brīdī tika pieņemti jauni likumi. Tika nozīmēta jauna priekšsēdētāja. Tas notika ļoti sarežģītos apstākļos, gan juridiskā, gan faktiskā ziņā. Un pirmais šīs priekšsēdētājas mm, rīkojums bija nodrošināt, lai šie trīs tiesneši, kas ir pieņemti um, neatbilstoši konstitūcijai, varētu sākt darboties. Šī situācija, protams, um, kaitē tiesas tēlam. Tā noteikti liek apšaubīt uh, šīs tiesas uh, atbilstību konstitūcijai, un īsnībā tiesas sastāvs pats par sevi ir pret konstitūciju. Uh, protams, ir sagatavot arī grozījuma attiecībā uz tiesas darbību. Šo grozījumu mērķis bija pēc iespējas vairāk palēnināt un pat traucēt tiesas darbībai. Un šeit tikai viens piemērs. Tiesas ģenerālā asamblēja nevarēja pieņemt lēmumus, ja nebija klāt vismaz 13 no tās 15 tiesnešiem, un tās lēmumu anulēšanu varēja izziņot tikai tad, ja bija divu trešdaļu vairākums. 2016. gada martā Venecijas komisija nāca klajā ar ļoti asu kritiku, un tāpēc eh, konstitucionālā tiesa anulēja šos grozījumus. Tomēr valdība ir atteikusies publisko šo rīkojumu, tāpat arī kā citus rīkojumus, kaut arī saskaņā ar konstitūciju uh, tiesas lēmumi ir nekavējoties jāpublicē. Otrais Venecijas komisijas atzinums par konstitucionālo tiesu tika apspriests 2016. gada oktobra sesijā, un to ierosināja Eiropas padomas ģenerālsekretārs. Un šeit bija runa par kārtējo konstitucionālās tiesas likuma pārskatīšanu. Venēcijas komisijā ir tāda kārtība, ka valsts, kuras tiesību akti tiek apspriesti, piedalās debatēs, bet eh, polijas varas iestādes vienkārši ignorēja šo koleģiālo apspriedi. Protams, eh, zināmas eh, problēmas ir koriģētas, taču šķiet, ka Polijas varas iestāžu galvenais nolūks ir iegūt laiku un gatavoties, lai tā varētu pilnībā pārņemt konstitucionālo tiesu pēc uh, tās iepriekšējā priekšēdētāja aiziešanas 2016. gada decembrī, kā es norādīju jau iepriekš. Kopš šā laikā konstitucionālā tiesa ir uh, pieredzējusi to, ka tās prestižs uh, ārkārtīgi krītas un arī tā iesniegto lietu skaits sarūk. Vairākas pārsūdzības ir atsauktas. Tas ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc, ka ir pieņemti vairāki ļoti sensitīvi likumi, un mēs redzam, ka konstitucionāli šo likumu atbilstību konstitūcijai vispār netiek pārbaudīta. Gluži pretēji, konsulārā tiesa ir kļuvusi par juridiski instrumentu valdības rokās, un valdība to var izmantot tad, kad tai to patīk. Tagad atgriezīsimies pie tiesas jautājumiem. Bez Kosovās tiesas vajadzētu runāt arī par um, valsts ministra likumu un atzinumu, ko Venecijas komisija pieņēma 2017. gada decembrī. Uh, Protams, pastāv um, dažādas um, ministriju struktūras formas, un um, maģistrāta neatkarība noteikti nevar salīdzināt ar tiesnešu neatkarību. Tomēr šajā jaunajā likumā mūs pārsteidz tas, ka absolūti tiek uh, sapludināta, mm, sapludinātas tieslietu ministra un ģenerāla prokurora funkcijas. Šīs tendences paralēli citām pilnvarām, kas tiek piešķirtas tieslietu ministram attiecībā uz dažādu līmeņu tiesām, var apdraudēt varu dalīšanas principu. 2017. gada decembrī Venēcijas komisija sagatavo atzinumus par vēl trīs likumiem. Tātad tā, tas attiecas uz mm, tiesu augstāko padomu, uz augstāko tiesu un uz, citiem, uz citām tiesām. Attiecībā uz uh, tiesu augstāko padomi, kuras, mērķi, mē, kuras uzdevums saskaņā konstitūcija ir garantēt uh, maģistrātu neatkarību, 15 uh, dalībnieki, kas pārstāv tiesnešus, vairs netiek nozīmēti koleģiāli, kā tas notika agrāk, bet to dara parlamenta apakšpalāta. Līdz ar to mēs varam bažīties par politiskām nominācijām. Bez tam visi pašreizējie šīs padomes um, locekļi ir atcelti no amata un viņus vajag aizstāt. Augstākā tiesa ir absolūti izmainīta. Izvein, izveidotas divas jaunas palātas, viena disciplinārā palāta un otra, kas izskata uh, ārkārtas eh, apelācijas. Šīs apelācijas ir ļoti liels jauninājums. Tas ļauj apšaubīt tiesu lēmumus, kas ir pieņemti 20 pēdējos gados, ja tiek uzskatīts, ka tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu tiesiskumu un sociālo taisnīgumu. Šīs apelācijas mazliet atgādina padomju juridisko sistēmu. Tas, ka tiek uh, apšaubīti galīgi lēmumi ir ārkārtīgi mm, bīstami, ja ir runa par tiesisko noteiktību. Runājot tagad par tiesnešu pensionēšanās vecumu. Nekavējoties šis vecums tika samazināts no 70 līdz 65 gadiem. Šis pasākums attiecas apmēram vienu trešdaļu no pašreizējiem tiesnešiem, un, protams, ka tas uzreiz radīs jaunas amatus, ko varēs uh, nominēt valdība. Vēl jo vairāk e, Šie tiesneši varēs lūgt republikas prezidentām pagarināt viņu amatu. Šis pasākums, kā jūs zināt, ir apšaubīts. Par to ir iesniegts e, lēmums Eiropas Savienības tiesas vicepriekšādātājam. Tiesu priekšādātājiem Polijā ir ļoti plašas pilnvaras. Visu šo sistēmu raksturo um, hierarhija. Zemāko tiesu priekšsēdētāji ir atbildīgi augstāko tiesu priekšsēdētājiem, savukārt augstāko tiesu priekšsēdētāji ir atbildīgi tieslietu ministram. Ministri savukārt var atsaukt priekšsēdētājus un uz šo rīcību uh, var uh, apturēt tikai tiesu augstākā padome, kas uh, savā jaunajā sastāvā ir kļūsi daudz politiskāka, un tai ir vajadzīgs divu trešdaļu vairākums, kas ir gandrīz neiespējami. Tāpat um, pagaidu rīkojumi ir devuši tieslietu ministram vēl vairāku pilnvaru. Es jau tikko norādīju, ka šis pats tieslietu ministrs ir arī ģenerāla prokurors kas ārkārtīgi apdrauda tieslietu sistēmu. Kopsavilkumā gandrīz vispār vairs netiek pārbaudīta atbilstība konstitūcijai, tiek apvienotas tieslietu ministram ģenerāla prokurora funkcijas, kas absolūti runā pretī vispārējai kārtībai Eiropā, kur ir jānodrošina autonomija ministrijās. Uh, Eh, tieslietu padome tiek eh, pakļauta eh, parlamentā apakšpalātai, tiek izveidotas ārkārtas apelācijas augstākajā tiesā, kas ļauj apšaubīt iepriekš pieņemtus galīgus lēmumus. Vispārēji tiek samazināts pensionēšanās vecums augstākajā tiesā, bez tam šie um, tiesneši var pieprasīt pagarinājumu, uh, republikas prezidentam, un beigās pastāv arī iespēja izdarīt spiedienu uz tiesu priekšsēdētājiem, jo tiesa struktūra tiek veidota piramīdas formā, kur pēdējā instance ir tieslietu ministrs. Dāmas un kungi, priekšsēdētāja kungs, paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much indeed. Mēs paldies, um, profesor uh, Šosen. Venecijas komisijas darbs ir ārkārtīgi svarīgs, tādēļ jūsu runu izdalīsim visiem komitejas locekļiem, lai ar to var iepazīties tuvāk. Lūdzu, palieciet šeit, eh, prezidija vietā, jums pēc tam vēl būs jautājumi un atbildes. Tā kā būs iespēja varat atbildēt vēl uz kādiem jautājumiem, ko jums uzdos eh, deputāti. Pirms dod vārdu Stērka kungam, daži kolēģi vaicāja, eh, kā ir ar šī pasākuma plakāta. Lūk, kāds plakāts te tika. Uh, Mm. iespiests par godu šai uzklausīšanai. Kā polijas kolēģi zinās, tā ir tieslietu stātoja Gdaņas, kā Gdaņas pilsētā Polijā. Varbūt visi to nezin. Nu, jāsaka, ka parasti plakātu šādiem pasākumiem mēs atsevišķi um, neveidojam, bet, nu, pārmaiņas pēc tāds arī lūk ir tapis, un man jāsaka, tas labākais plakāts, ko jau kādreiz redzējuši šādās uzklausīšanās. Labi, kolēģi, tad ejam tālāk. Eiropas tiesu iestāžu padomu tīkla pārstāvis. Mums ir bijušas labas tikšanās ar jums. Mūsu delegācija jūs apmeklēja. Kīs Stērka kungs, kas ir um, šīs organizācijas priekšsēdis, ir sagatavojis mums prezentāciju. Lūdzu. Paldies priekšstādētāji, paldies par šo lepnu uzaicinājumu piedalīties šajā publiskā uzklausīšanā. Iesākumā vēlos jūs iepazīstināt, kas tad ir šis Eiropas iestāžu tīkls. 24 tiesu iestāžu padomus darbojas mūsu tīklā, tās ir vai nu tiesu iestādes vai autonomas iestādes, kas arī nodrošina atbalstu tiesām neatkarīgās tiesvedības. Mēs mūsu kompetencijā ietilpst tieslietu sistēmas katāsnes tiesneši paši tiesu padomnieki pirms darbojas, kas ir tāds kā svarīgs eh, buferis starp eh, tiesām no vienas puses un leģislatīvu un izpildu vāru no otras puses. Kādēļ tad šis eh, mūsu tīkls ir 18. gada septembrī spējis tik tādu bezprecedentu un diezgan bēdīgu soli izslēgt Poliju no mūsu tīkla? sākumā par tiesas lēmumu, kas bija mūsu lēmumu pamatā. Tātad kāds tad bija process, kā jūs ziniet, kopš 15. gada oktobra vadošā um, likuma un tiesiskuma pārtie Polijā realizē tieslietu sistēmas reformu 16. gadā. Valdība nāca klajā ar um, ierosiniem jauniem likumiem, kas arī tika ieviesti. Cits starpā Polijas parlaments ir mainījis likumu attiecībā uz konstitucionālas tiesas izveidi, uz augstāko tiesu, kā arī pirmās um, instances tiesām un kasācijas tiesām. Atbilstoši mūsu standārtiem tieslietu orgāni aluži visā, visos tādas reformu posmos jāiesaista šo reformu gaitā. Tas tādēļ nodrošinātu tiesu neatkarīgumu, un kā arī reformu efektivitāti un uh, to, lai cilvēki tām uzticētos. Polijas valdība tomēr tieslietu orgāns nekādā veidā šajos, šajās reformās neiesaistīja, bet uh, vienmēr nostādīja tiesnešu gājuši notikumu priekšā. Sākot ar 16. gadu, nu, tātad eh, polijas valdība mainīja likumus attiecībā uz tieslietu sistēmu. Mēs savukārt paudām savas eh, bāžas par to, kāda tad būs eh, mūsu sadarbības nākotne. Mums bija bāžas, ka tieslietu padomu Polijā vairs neatbildīs mūsu statūtiem, proti, ka tā, tā būs atkarīga, neatkarīga no izpildu varas, kas arī viens no Eiropas Savienības tiesību principiem. Polijas valdība šiem paziņojumiem uh, nereaģēja, atteicās eh, uzņemt dialogu un turpināja savas eh, reformas, neskatoties mūsu paustajām bažām. Pēc tam, kā likums stājās eh, spēkā, 18. gada janvārī mēs nosūtījām vēstuli Polijas tieslietu padomē un uzaicinājām viņus piedalīties mūsu sanāksmēm. 21. jūnijā pērn, respektīvi nu, šogad, mūsu delegācija apmeklēja Poliju. Tikāmies ar augstākās tiesas priekšsādētāju un citiem tiesnešiem, justīcijiem un, un, un tēmis uh, tīklu vadītājiem, kā arī ombudu, kas te sēž pa kreisnamanīm, kas ir uh, tātad cilvēktiesības sargātājs Polijā. Polijas padomi iesniedz uh, atbrakstas atbildes uz uh, mūsu uzstātiem jautājumiem, tiesneši sniedz arī papildus informāciju. Kas tad ir likums um, Polijām? Pirms tam iepauzēšu un sacīšu, ka mēs un um, tīkla dalībnieki tiešām no sirds nožēlojam, ka, ka mums tīklā nācās pacelt šo jautājumu, Polijas padome ir eh, viena no mūsu tīkla dibinātājiem padomēm. Kas Alleša ir eh, aktīvi piedalījusies mūsu darbā, gan mūsu valdes programmā, gan mūsu projektu realizācijā gadu gaitā, tiešām bija ļoti vērtīgs partneris. Bet tā ir par lietu, kas tad bija šajā likumā. Pirmais eh, mūsu tīkla novēlams ir tāds, ka Polijas tieslietu padomas likums jāskata kontekstā ar likumiem par konstitucionālo tiesu, augstāko tiesu un pirmās instances tiesām. Analizējot šos likumus kopumā, mums tīklam ir skaidrs, ka ir notikusi būtiska varas eh, nobīde maiņa no, no tieslietu orgāniem uz izpildu orgāniem. Līdz ar to ir pamats bažām, ka eh, tagad tieslietu orgāns kontrolē izpildu varu. Esam konstatējuši, ka pol, polijas valdības pamatojums nav adekvāts un nepaskaidro, kādēļ tad eh, polijas tiesu iestādes vairs nav neatkarīgas. Tā kā man nav daudz laika, koncentrēšos tikai uz likumu, kas saistās ar polijas uh, tieslietu padomi. Būtība tāda, ka šīs eh, padomas locekļus vairs neieceļ viņu kolēģi, bet ieceļ drīzāk parlaments. Tiesnešus ieceļ parlaments tādi, ja viņus atbalsta 25 uh, eh, tiesneši vai 5000 pilsoņi. Te mēs atkāpjamies no mūsu tīkla standartiem kā tiesnešas padomē ievēl viņu kolēģi ar balstu vairākumu. Nu, neatbilstība šim standārtam jau automātiski nenozīmē, ka padome vairs nav neatkarīga un ka tā nav vairs nošķirta no izpildvaras. Tomēr polijas padomas uh, gadījumā ir virkne citu apstākļu, kas lika mums tīklam konstatēt, ka polijas tieslietu padomu vairs tiešām nav neatkarīga no izpildvaras. Un uh, šie papildus apstākļi ir lūkādi. Kopēja reformu likumi būtībā noveduši pie tā, ka izpildu varu kontrolē tiesas. Reformu oficiālais mērķis cīnīties pret uh, neefektivitāti, komunistu ietekmi un korupciju tiesu orgānos, bet tomēr polijas valdība, nec polijas valdība, nec uh, tiesu padomu mūsu tīklām nevarēja uh, apliecināt, nu kādā veidā tad šī reforma palīdzēs uh, sekmēt šo mērķu sasniegšanu. tiesnešu atlases process nav vairs caurskatāms. Nu, piemēram, atbalstošo tiesnešu saraksts vairs nav publiski pieejams, un tad to nevar pārbaudīt, un nu, kas tad tiešām ir, ir atbalstījis šo tiesnešu, vai tie pārsvarā ir tie tiesneši, kurus iepriekš iecēlās tieslietu ministrija, vai tie paši 25 tiesneši, un katram kandidātam nav vien tie paši 25 tiesneši. Polijas padomas. Um, pārstāvi atsakās eh, publicēt šo tiesnešu sarakstu, un mums tiekam piedāvāja tikai, tikai saraksts, kurā figurēja vien skaitlis, tik tad eh, tiesnešu bija snieguši atbalstu kandidātiem. Veiknēji tiesneši ir cieši saites ar tieslietu ministriju vai vadošās kliķis politiķiem. Mēs tikām informēti, ka četri no, no tiesnešiem līdz nesenai pagātnēji, esot šīs padomas locekļi, uh, bija nosūtīti strādāt šajā padomē no tieslietu ministrijas. Un pieci no šīs padomas locekļiem tika iecelt par tiesu priekšsēdētājiem, tu viņus iecēlā tieslietu ministrs, izmantot savas īpašās pilnvaras, ko tāpēc ir reforma likums. Un tas notika pirms, eh, pirms tam, kad eh, šie, šis personāls tika ievēlēts tieslietu padomē. 14 no 25, tātad vairums eh, no šīs padomas ir vai nu vadošās partijas pārstāvi, valdības pārstāvi vai ir parlamenti iecelti pēc uh, vadošās partijas norādēm. Atbilstoši tiesnešu asociācijai tāda paliek 10 tūkstoši tiesnešu. Vairums tiesnešu uzskata, ka tieslietu padomu ir politizēta. Viņi atbalsta visas valdības reformas tieslietu jomā, gan atzīstot, ka vairums no tiesnešiem pieturās pie uzskata, ka reformas pārkāpj eh, Polijas konstitūciju un um, ierobežo tiesu neatkarīgumu. Vairāki šīs padomjas, ko arī pārstāvi, sacīja, ka tiesneši, kas publiski uzstāsta par šo reformu, ja mēģināja stāvēt nu, tiesu neatkarīgumu, ka šādiem tiesnešiem būtu jāuzliek sankcijas vai jāatlaiž no darba, jo tālāk ir nelikumīga politiska darbība. Vispēcot, jaunā tieslietu padoma neizsakās eh, to tiesnešu vārdā, kas eh, aizstāties neatkarīgumu kā augstākās tiesas eh, pirmais eh, priekšstādājs un viņa vietnieks. Šo iemeslu dēļ 17. septembrī šogad īpašā kopējā asamblējā Buharestē 21 no 24 mūsu padomus locekļiem nobalsoja par to, lai uz laiku iz, tā teikt, eh, iz, izliktu polijas padomu ārpus mūsu tīkla. Viens tīkla laimnieks nepiedalījās, viens balsoja atturējās un tikai Polija balsoja pret, protams. Nu, līdz ar to Polijas tieslietu padomu ir izslēgta eh, tagad no mūsu tīkla darbības. Mēs no sirds ceram, ka uh, varēsim atjaunot polijas kolēģi šajā tīklā, bet tas varēs notikt tikai tad, kad uh, Polijā tiks adekvāti ievēroties neatkarīguma princips. Nu, Policijas iestāžu padomju darbības kopš uh, brīža, kad tā tika izslēgta no mūsu tīkla, dod uh, maz cerības tam, ka lietas attīstītos uh, uz labo pusi. Nu, pat uzzinājām, ka padomju ir uzsākusi disciplināro procedūru pret bijušiem padomus locekļiem, pret tiesnešiem, kas protestē pret reformām, kā arī tiesnešiem, kas ir realizējuši savas tiesības kā Eiropas tiesneši, nosūtīt uh, jautājumus priedicām nolēmumam Eiropas tiesē Luksemburgā. Mums tīkla mērķis ir um, uzlabot um, sadarbību un sastapēju izpratni starp uh, mūsu tīkla locekļiem. Mēs esam tiesu iestāšu dalībniekiem visās dalību valstīs. Nu, un um, šim mērķim arī kopēja atbildība. Ievērot mūsu un kopējās juridiskās kārtības fundamentus, jo sevišķi tiesiskumu un uh, tiesu orgānu neatkarīgumu šajā tiesu sistēmā. Dalībās, protams, var organizēt savas tieslietu sistēmas tā, kā tas ir visvairāk, vislabāk piemērots valsts īpatnībā, bet nu, tomēr ir kādi minimāli standarti, kas ir jāievēro. Nu, runājot par tiesu iestāžu padomiem, minimālie standarti polijas skatījumā viennozīmīgi nav ievēroti. Nu, tieši tādēļ mūsu tīklam, diemžēl, nācās pieņemt lēmums uz laiku izslēgt uh, polijas padomu no mūsu tīkla darbības. Paldies par uzmanību! Paldies, Jā, paldies! Jūs. Jā, patiešām, kā jau jūs minējāt, polijas tiesneši bija šeit iesaistīti, un šos jautājumus mēs esam detalizēti apsprieduši arī delegācijā. Paldies, ka to visu izskaidrojāt tik detalizēti šodien visiem kolēģiem. Mēs atklājām mūsu braucienu uz Varšavu, tīkoties ar polijas cilvēka tiesību komisāru, un tā bija ļoti interesanta tikšanās, un uh, bija ļoti labi, ka mēs varējām mm, tikties ar viņu pašā brauciena sākumā. Man ir prieks, ka viņš šodien arī ir klāt. Liels paldies eh, doktoram Budnoram un vārds viņam. Uh, Priekšādātāji, dāmas un kungi, komitejas pārstāvji, es vēlētos jums pateikties par uzaicinājumu piedalīties šajā publiskajā uzklausīšanā. Es pārstāvu ombuda biroju Polijas konsulārajā sistēmā. Šīm birojam ir 30 gadu vēsture, un mūsu mērķis ir stiprināt tiesības Polijā. Uh, Mans mērķis ir ar saviem darbiniekiem kopā atbildēt uz sūdzībām, kā arī vispārēji skatīt cilvēktiesību situāciju Polijā. Es uzskatu, ka ombuda mērķis ir reaģēt, ja cilvēktiesība aizsardzība Polijā tiek apdraudēta. Tiesība aktu juridiskā pārskatīšana, kā arī tiesu neatkarīga darbība ir ļoti būtiskas, lai aizsargātu cilvēktiesības. Es esmu pār tiesu reformām Polijā, tāpēc, ka Polijā ir vajadzīgas reformas, ir jā paaugstina tiesu efektivitāte. Taču šīm reformām ir jāievēro tiesiskuma standarti, un reformu jēdzienu nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot, lai attaisnotu tādas izmaiņas, kas ietekmē tiesu neatkarību un varu dalīšanas principu. Šādu izmaiņu um, rezultātā cieš minoritātes un pilsoņi. Kā ombuds es kontrolē tiesiskuma situāciju Polijā. Es esmu aktīvi iesaistīts arī tiesnešu uh, situācijas izvērtēšanā, jo viņi šodien mūsdienās mm, izjūt lielu spiedienu. Uzskatu, ka Polijā vislielākie draudi ir saistīti ar to, ka nav neatkarīgas uh, tiesu pārskatīšanas. Konstitucionālā tiesa dažādu iemeslu dēļ, par kuriem runāja profesors Šolcems, un par kuriem ir runa, ir arī Venēcijas komisijas ziņojumos un arī citos starptautiskos dokumentos un rekomendācijās, pašlaik tiemžēl nespēja darboties neatkarīgi. Tāpēc, kad tiek pieņemti ļoti politiski tiesību akti, pilsoņi nevar paļauties uz neatkarīgu tiesisku izvērtēšanu. Ir pieņemti arī vairāk likumi, kas centralizē valsts varu. Uh, Šo uh, likumu mm, vidū ir, piemēram, likumi par prokuratūrām, par uzraudzības pilnvarām, kā arī par uh, publiskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Šajā kontekstā es vēlētos uh, pieminēt šīs vispārējās Venecijas komisijas rekomendācijas. Viena attiecas uz prokuratūras statūtiem, otrai attiecas uz policijas un slepeno dienestu uzraudzības pilnvarām. Šīs rekomendācijas vispār netika īstenotas, tātad principā šie Venecijas komisijas atziņumi tika mm, gandrīz vai ignorēti, neskatoties uz eh, maniem un pilsoniskās sabiedrības aicinājumiem. Es vēlētos norādīt, ka publiskiem mēdī arī ir ļoti interesantā situācijā. Uh, Kosovā tiesa pieņēma lēmumu 2016. gada 13. decembrī, un tur tika norādīts, ka e, jaunais publisko mēdīju regulējums apiet e, nacionālās um, e, plašaziņas padomes um, lēmumus. Taču uh, tiesas teiktais absolūti netika īstenots. Es uh, domāju, ka Mēdīju plurālistiskais raksturs ir jau īpaši nozīmīgs, ņemot vērā to, ka tuvojas parlamenta vēlēšanas. Es jūtu, ka šeit ir cieša saistība ar Eiropas Savienības tiesībām. Domāju, ka ir svarīgi tas, ka Eiropas komisija ir uzsākusi uh, tiesas prāvas, lai apturētu šo tiesu sistēmas neatkarības graušanas procesu. Uzskatu, ka komisijas teiktajām bija ļoti liela nozīme augstākās tiesas neatkarības stiprināšanā. Pagaidu pasākumi tika pieņemti 2018. gada 16. oktobrī, un 20 augstākās tiesas tiesneši ir atgriezušies darbā. Protams, pastāv šaubas, vai Eiropas Savienības tiesību interpretācija, kāda tā ir veikta augstākajā tiesībā, ir pietiekama, lai varētu atdot darbu šiem tiesnešiem, bet es uzskatu, ka a, ar šiem argumentiem pietiek. Uh, Lai polijas tiesības būtu skaidrākas, protams, būtu jāveic grozījumi likumdošanā. Es uzskatu, ka šiem grozījumiem ir jārunā par ļoti vienkāršām lietām, proti pensionāšanās noteikumi ir vienkārši jāatzīst par spēkā nēsošiem un jāpiešķir jaunas pilnveres tiesnešiem tiesu spriešanā. Šī ir tikai viena no problēmām, kas saistās ar tiesiskumu polijā. Protams, ka uh, Eh, augstākā tiesa ir visredzamākais aspekts, taču tiesiskums neatiecas tikai uz tādām konkrētām lietām kā tiesnešu pensionēšanās vecums. Tāpat arī šeit nav runa par augstākās tiesas aizsardzību polijā. Tiesiskums saistās ar institucionālo vērtību aizsardzību, vēršoties pret patvaļu. Šajā kontekstā es vēlētos koncentrēties uz diviem jautājumiem. Pirmām kārtām eh, tiesneša augstākā padome un eh, disciplinārās procesi pret tiesnešiem. Kerštārha kungs eh, runāja par eh, dažādu likumu pieņemšanu attiecībā uz uh, tiesu augstāko padomi. Un uh, šie locekļi, kas ir 15 no 25, uh, kopā pašlaik netiek iecelti koleģiāli, bet tos ieceļ parlaments. Savos, savās uzrunās parlamentā, un esmu sagatavojis arī oficiālu atzinumu, uh, Es esmu teicis, ka šāda jauna um, padomas locekļa nozīmēšana runā pretī konstitūcijai. To um, saka arī daudzi akadēmiķi, intelektuāļi un tiesneši. Jo īpaši es gribētu šeit pieminēt solidaritātes kustības mm, izveidotāju Polijā, kurš uh, jau 1989. gadā strādāja pie šiem jautājumiem, un tolaik viņu atbalstīja, atbalstīja arī Kačinskis. Viņš uzskatīja, ka Šie locekļi ir jāiet ceļ koleģiāli, jo tikai šādā veidā var radīt reālu varas dalīšanu un var nodrošināt mm, kontrols un līdzsvarošanas sistēmu padomē. Diemžēl šis jaunais likums tika pieņemts, un uh, šie jaunie padomas locekļi tika iecelti ļoti necauredzamā veidā. Visi uh, kandidāti Eh, šai padomēji tika, visas kandidatūras tika iesniegtas ar 25 eh, tiesnešu atbalstu. Neskatoties uz NVO spiedienu, mēs nezinām, kurš atbalstīja šos kandidātus. Ir eh, notikušas dažādas darbības, un arī augstākā administratīvā tiesa ir pieņēmusi lēmumus, kas norāda uz to, ka šai tiesu augstākajai padomē vairs nevar uzticēties, un tieši tāpēc uh, Uh, tai arī liedza iespēju darboties NCJ. Es uh, domāju, ka šī padome tomēr būtu jāņem vērā, jo tā ir ļoti nozīmīga padome, kurai ir jāgarantē tiesnešu neatkarība. Tā ir viena no orgāniem, kurai ir jānodrošina pārbaudes un līdzsvarošana, tieši tāpēc tai ir jābūt neatkarīgai. Es eh, gribēju runāt arī par disciplinālietām, kas ir ierosinātas pret tiesnešiem. Saskaņā ar jauno sistēmu tika ieviesta jauna disciplinārās atbildības sistēma. Mums ir šis eh, disciplinārais tiesnesis, kuru uh, ieceļ mm, tieslietu ministrs uz noteiktu termiņu. Un šīs disciplinārais tiesnesis var darboties individuāli vai arī uh, darboties um, caur saviem vietniekiem, kurus arī iecēja tieslietu ministrs, tātad vēlreiz izpildvaras pārstāvji. Tad, kad tiek skatīta desmārā tiesa, otrā instance ir augstākās tiesas disciplinārā kamera. Ņemot vērā izmaiņas polijas eh, tiesu sistēmā, šī augstākās tiesas disciplinārā palāta ir jānisveidota un um, šajā palātā ir par 40% vairāk tiesneši nekā parastajā augstākās tiesas palātā. Un tai ir arī daudz citas pretrunas. Kā ombuds es esmu sekojis līdzis visām disciplināru lietām, kuras eh, ierosina varas iestādes, un patiešām tās eh, rada tādu šausminošu sajūtu tiesu sistēmā. Uh, ir astoņas lietas pret tiesnešiem, tātad tā, tā ir uh, šīs lietas vēl ar vienu ir pirmajā tiesas izskatīšanas posmā. Ir divas lietas šajā skaidrošanas stadijā, kur ir runa par prejudicāla atzino pieprasīšanu Eiropas tiesai. Tātad te ir runa tikai par jautājumu uzdošanu uh, Eiropas tiesai, un jau tas uzreiz izraisīja disciplināra tiesneša interesi. Vēl ir lietas par komentāriem mēdījos attiecībā uz situāciju polijas tiesu sistēmā, kā arī par reformām, ko ir pieņēmusi valdība. Judicial Association Justicija. The... Mani informēja šis eh, disciplināra tiesneša vietnieks, kā šiem tiesnešiem vajadzēja uh, nāk lejā ar paziņojumiem kā lieciniekiem šajā paskaidrošanas fāzē, tātad viņi visi kā amatpersonas piedalījās uzklausīšanā. Vienā no šīm uzklausīšanām advokāts, kas pārstāvēja vienu no šiem tiesnešiem, nedrīkstēja piedalīties um, disciplināru tiesneša veiktajā izklausīšanā. Tātad parādījās vēl viena jauna lieta. Tad Ir vēl viena lieta par situāciju, kura tiesnesis atsaucās uz konkrētu politisku situāciju. Un te ir runa par spriedumu, kas attiecas uz opozīcijas partijas politiķa sievu. Slavamirs Jensa ir šis tiesnesis, pret kuru ir izverzīta šī lieta. Tāpat arī ir citi gadījumi attiecībās tiesnešiem Francoņaku un Krupu. Un šeit ir runa par tiesu sēžu simulācijām. Tiesneši tādās ir piedalījušies, un tas bija pietiekams pamats, lai uzsāktu procesu. Vēlējos eh, pieminēt arī kādu konkrētu situāciju attiecībā uz Valdemāru Žureku, kas agrāk darbojās eh, tiesa augstākajā padomē, un tagad viņš darbojas Krakovā. Viņu pārvietoja pretēji viņa gribai, viņš vairs nedarbojas civil lietu uh, eh, nodaļā šajā tiesā, bet gan mm, pirmās instances tiesā. Viņš tika pārvietots pretēji viņa vēlmēm. Bet dīvaini, ka viņa a, priekšnieks darbojas arī tiesu augstākajā padomē, un pastāv risks, ka arī šis gadījums ir politisks. Saskaņā ar informāciju presē Valdemārs Žuriks ir uzsācis pats savu lietu pret uh, Uh, šo Krakovas priekš, tiesas priekšsēdētāju uh, par uh, mobbingu, kas tiek pret viņu izvērsts. Tātad pirmkārt, visas šīs lietas ir pirmajā fāzē, taču šis politiskais konteksts, ka tiek uzsāktas lietas pret tiesnešiem, rada tādu šausminošu sajūtu. Nesen tika veikta aptauja Un šajā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 tiesnešu. Vairāk nekā 64% no polijas tiesnešiem uzskata, ka pašreizā situācija var ietekmēt viņu darbu, un 90% no tiesnešiem apgalvo, ka tiesu neatkarība polijā pašlaik ir apdraudēta. Otrs punkts. Nevienu tiesnesi nedrīkstētu pakļaut disciplināru lietai tikai tāpēc, ka viņš ir iesniedzis prasību par prejudicinālu nolēmumu Eiropas tiesai. Uh, Tāpat arī ir jautājums, vai šādas īpašas disciplināra lietas, kur ir iejaukt arī izpildu vara, patiešām respektē 90. pāntā līgumā noteikto principu. Un galu galā tieši par to šeit ir runa. Ceturtais punkts. Tas, ka augstākajā tiesā ir izveidota šī disciplinārā palāta, rada risku, ka tiesnešiem tiks izvirzītas disciplināras sankcijas, kas uh, varētu ierobežot viņu tiesisko neatkarību vai arī kas varētu ietekmēt viņu spriedumus. Noslēgumā jāņem vērā divi svarīgākie punkti attiecībās tiesu reformu polijā. Ierobežotas iespējas nodrošināt uh, tiesu reformas pārskatīšanu, otrkārt Venecijas komisijas secinājumu neievērošanu attiecībā uz ģenerāla prokuratūru, trešais konstitucionālās tiesas sprieduma nepildīšana attiecībā uz mēdījiem, jo īpaši ņemot vērā to, ka tuvojas parlamenta vēlēšanas un ir vajadzīgas atklātas un plurālistiskas debates. Nākamais punkts, protams, um, tiesa augstākās padomes statūtu pārskatīšana. Un, protams, ka arī disciplināra lietas vajadzētu kontrolēt Polijā. Paldies! Jā, liels jums paldies! Nu, iespēja izteikties, savus jautājumus un komentārus paust klātsošajiem deputātiem. Došu jums vārdu tajā secībā, kādā jūs esat pieteikušies Bonīkungam vārds kā pirmajam. Lūdzu ievērot divu minūšu normu, neatkarīgi no jūsu statusa vai ieņemamās pozīcijas. Bonīkungs, lūdzu. Pateicos. Pateicos par šiem skaidrojumiem ļoti korekti, ļoti precīzi, eh, guvām skaidrāku priekšstatu par situāciju. Tomēr jautājums Botnava kungam. Kā tas nāk, ka visas šīs pārmaiņas, š, kas pirmajā brīdī nav tik viegli uztveramas, kā gan tās var ietekmēt to, kā polijā tiek respektētas cilvēku tiesības? Šeit mēs runājam par daudzām dažādām uh, manifestācijām, uh, tūkstošiem, simtiem tūkstošu cilvēku tajās piedalās, un, un tagad tās tiek uh, apšaubītas. Uh, um, nev, nevalstisko organizāciju pārstāvju iespējas šādā veidā izpausties un mobilizēt sabiedrību tiek ierobežotas. Uh, Uh, un var izrādīties tā, ka piepildās tās tās baumas, ko nesen dzirdējām, ka prezidents Duda arī izsludina šo mm, likumu, kas ierobežo homoseksuālisma propagandu. Uh, jā, tik tiešām, uh, poļi ir konservatīva tauta. Mēs pieturamies pie likumiem un normām. Uh, bet uh, kā jūsuprāt, uh, šai, šādā griezumā izskatās šīs pārmaiņas? Paldies, Jureka kungam vērts. Pateicos. Vēlējos ministram Botnam uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, vai jūs varētu lūdzu komentēt vai kaut kā reaģēt, kā polijas tiesības sargs? Eh, uz to, ko dzirdējām pirms divām eh, stundām. Tātad, eh, lūk, Eiropas aresta rīkojums par diviem poļu kriminālu noziedzniekiem, kas ir drauds polijas sabiedrībai. Sadarbība tieslietu struktūru starpā ir pienākums, kas izriet un ir iedibināta arī Eiropas pamatlīgumā. Uh, uh, Un Bonīkungs ne visi niansēs pārzina poļu likumu. Uh, Viss uh, polijā uh, konstitucionālā līmenī ir aizsargāta cilvēka dzīvība. Un konstitucionālās tiesas šis te noraidītais lēmums lietā 87, arī 2003. gada lēmums, kas ir vairāk kārt pasvītrots un atkārtots, Tātad tas ir Polijas eh, ko, konstitūcijā. Eh, tā aizsardzība un godāšana ir cita starpā arī jūsu pienākums un jums saistoša. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, Klod, eh, lūdzu, vai tu varētu reaģēt? Nu, varbūt ne tagad uzreiz, bet pēc kāda brīža, vai tu varētu padomāt par to, ko Sofija pirms brīža skandināja par veciem baltiem vīriešiem. Šajās telpās šāda rakstura uh, paziņojumiem nebūtu jāizskan. Mums ir saistošs mūsu kārtības rullis, kas cita starpā paredz to, ka mēs viens pret otru izturamies ar cieņu. Mūsu viedokļi par to, kas ir ģimene, uh, var atšķirties, bet uh, šeit kaut kādu rasismu un citus nāves grēkus uh, savstarpēji vienam otram pārmest, manuprāt, nav glīti un nav piederīgi. Klod, lūdzu tevi uh, padomāt, vai tādi izteikumi kā Sofijas uh, pieder uh, šim namam un mūsu sapulcēm. Uh, jā, uh, paldies. Pēc brīža došu, uh, nodošu šīs uh, sanāksmes uh, vadības grožus kolēģim Lopesam Agilaram, bet Jureka kungam Uh, atbildēšu, jā, sniegšu atbildi uz jūsu šo ierosinājumu burtiski pēc brīža. Bet, nu, vārds Barbarai Spinelli. Paldies priekšsādātāji. Es vēlos pateikties Venēcijas uh, komisijas pārstāvjiem. Vēlos pateikties arī uh, Eiropas tieslietu tīkla uh, pārstāvjiem, arī Budnes kungam, polijas tiesības sargam. Redzu, ka viņam uzbrūk politiski no visām pusēm, viņš tiek zākāts un kritizēts. Es viņa teiktajā un viņa sacītajā nesaskatu nekādu politisku angažētību un pamatu visām, visiem tiem pārmetumiem, kas viņam tiek adresēti. Viņš ir vienkārši paudis savu atzinumu par nesenajām tieslietu sistēmas reformām. Uh, viņš uh, šajos pārspēdumos dalījās arī ar mums. Uh, tātad tas oficiālais, oficiālais uzdevums darba apraksts ir tāds, ka tiek dekomunizētas polijas tieslietu aprindas, nu tā tā ļoti ideoloģiski piesātināti kaut kā. Uh, Tas ir viens, kas ir visnotaļ aizdomīgi. Otram kārtām šī tieslietu sistēmas reforma, kas dod stipri spēcīgākas kārtas izpild varas rokās. Prokurora, prokuratūras funkcija tagad tiek pakļauta, sapludināta ar tieslietu ministra amatu un, un, un, un funkciju. Vai tas eh, vispār, vai tam ir kāds precedents eh, vai, vai kāda paralēla situācija? Um, nu, vienīgais, kas man nāk prātā, ir šī gada sākumā, uh, kad prezidents Makrons uh, paziņoja, ka Francijas uh, prokuratūra uh, pēc uh, vairākas desmitgades, uh, desmitgades, kas pavadītas uh, nu, tādā pusatkarībā, uh, Eh, ka tam ir jāpieliek punkts. Bet tāpat laikā eh, nekas Francijā nav mainījies. Eh, prokurori Francijā joprojām nav patiesi neatkarīgi. Un šī izpildvaras un tiesu varas attiecības, attiecību spēle daudzās valstīs ir, ir tāda problemātiska. Paldies, saka Gomešas kundze. Pateicos e, mūsu paneļa dalībniekiem par e, to, ka dalījāties savā skatījumā. Mēs tagad šķiet labāk saprotam, e, labāk to, kas notiek, bet nu, tas mieru sirdī neviešu. Gluži otrādi esmu vēl vairāk nobažījusies par polijas tieslietu sistēmas neatkarīgumu, kas tagad uh, ir apdraudēts, ka šī līdzsvaru, svaru un atsvaru sistēma, kas, kas eh, ļoti tā precīzi eh, valstīs tiek uzbūvēta, šai gadījumā tiek grauta, eh, un bažām ir pamats. Mm, sacīšu to, ko, ko būtu teikusi pirms brīža, atbildot kolēģim Jurekam. Nē. Šeit nenotiek uzbrukums Polijai vai Polijas tautai. Gluži otrādi, mēs eh, augstu vērtējam poļu tautu, Poliju kā Eiropas Savienības dalību valsti un tieši eh, tāpēc mēs runājam par gudru, izglītotu un tādu vitālu sabiedrību, eh, kurai tagad tiek uztiepti ļoti apšaubāmi kaut kādi standarti kas um, būtiski ietekmē polijas tēlu, kas ietekmē uh, tie, tieslietu sistēmas uh, darbības efektivitāti Polijā. Gala beigās Polijas reputācija biznesa aprindās, jo daudzi ar Poliju vēlas sadarboties. Polija ir saimnieciska lielvalsts, um, bet uh, tagad uh, Polijas uzticamībai tiek, tiek uh, mesta ēna. Un manā ieskatā Ir absolūti neizprotami, ka polijas eh, valdība ministru līmenī nekustina ne pirkstiņu, lai ar mums iesaistītos dialogā, eh, kā šajā eh, sanāksmē tā vispār. Un, nu, dzirdot tādus, tādus it kā attaisnojumus, ka, ka šeit pastāv risks, ka tiek propagandēta homoseksualitāte, nu man ir jāsmējas šādus uh, aizbildinājumus uh, bār, varētu bārstīt Putins un viņa līdzgaitnieki, bet ne jau Polija, uh, lai nu kas, bet lai Polija dziedātu no Putina dziesmu grāmatas. Nu, tas ir absolūti neizprotami. Kur tad ir tās kristīgās vērtības, kuras uh, Uh, poļi uh, nesot savā sirdī uh, līdzcietība un tā tālāk. Paldies, Gomešas kundze, Kārskija kungs, Kārska kungs, paldies. Rūpīgi sekoju šai sarunai un man radās iespējas, ka nevienlīdzīgi spēki un, un, un svara ziņā ne, nelīdzvērtīgi argumentu fronte šeit satiekas. Nu, Adams Bodnars, protams, savu pozīciju nemainīs, taču izteicās tā pielaidīgi, samiernieciski, pragmatiski. Un tik tiešām ikvienā valstī ir svarīgs varas dalījums. Bet jautājums ir šāds. Ko darīt ar tādiem tiesnešiem, kas piedalās politisku spēku rīkotās demonstrācijās? Ko lai mēs darām ar tādiem tiesnešiem, kas sēž televīzijas šovos un Eh, izsakās par labu eh, vai par sliktu noteiktiem politiskiem uzstādījumiem. Arī Jureka kungs eh, ir pabijis vienā otrā televīzijas programmā, kur viņš, viņš, viņš oponē polijas nacionālajiem politiķiem. Ko darīt ar šādiem tiesnešiem, kas aktīvi piedalās opozīcijas spēku politiskajos mītiņos, uh, un lasa lekcijas eh, valstī, kā pareizāk dzīvot un saimniekot. Lūk, kur izpaužas uh, trūkumi uh, šai var, var, varu dalīšanas principā. Tiesnesis ir tiesnesis, uh, publiska amatpersona, uh, kuram ir jādara, jāpilda savi pienākumi. Politika nav tiesneša lauciņš. Vācijā tas ir iespējams gluži uh, likumiski, bet manuprāt, tas ir aplami. Uh, to nedrīkstētu pieļaut. Tiesnešiem tiešām būtu jābūt apolitiskiem. Eh, Polijā uh, tiesnešiem ir liekta tiesība piedalīties politiskās partijās, aktīvi līdzdarboties kādos politiskos pasākumos, tāpat arī tiesnešiem ir liektas tiesības piedalīties arotbiedrību, arotbiedrībās. Nu, tiesnešu mūsu apvienība šai sakarā ir izteikusies un iestājusies par šiem principiem. Bet tik tiešām ir, bija radusies situācija, kur, kur bija acīm redzams kāds līdzsvara trūkums, un arī šajā sarunā uh, bija vērojams šis te līdzsvara trūkums. Um, Tāpat arī eh, tas, ka eh, daudzās valstīs eh, tieslietu ministrs un ģenerāladvokāts ir viena un tā pati persona, polija šai ziņā nebūtu unikāla, ja šī reforma tiktu īstenota. Paldies! Sofijai vārds nu, tiešām nogurdinošas šīs diskusijas. Eh, tas ir kā runāt ar, eh, kā kurlējam ar mēmo. Eh, viens saka vienu, otrs to nedzird, un, un, un, un tad uh, eksperti panelī saka vienu, un tad poļu nacionālisti turpina dziedāt savu dziesmu. Viņi mūs neciena, mūs neklausa, un tad viņi norāda uz citām valstīm, ka tur kaut kas līdzīgs notiek. Nu, kāpēc tad jūs nesniedzat uh, precīzus faktoloģiskus pretargumentus? Jūs te sēžat eh, un tēlojat cietušos, jūs nesat cietušie. Jūs te graujat polijas tieslietu eh, sistēmas neatkarīgumu. Eh, te nav nekāda runa par to, ka jums, Jureka kungs, nebūtu tiesības uz viedokli. Nē, jums ir plāns sagraut jūsu valsts tiesību sistēmas neatkarīgumu, sieviešu brīvību, plurālismu, LGTBI tiesības un tā tālāk Tāds ir tas jūsu plāns. Netēlojiet cietušo, jūs nebūtu nesat cietušais. Uh, mans jautājums tagad uh, paneļa dalībniekiem. Ir bijuši uh, vairāk polijas tiesnešu izdoti Eiropas aresta rīkojumi, un šķiet kāds īru, nīderlandiešu, arī šķiet vācu tiesnesis uh, ir, ir atteikuši uh, šos rīkojumus izpildīt. Uh, īrijas tiesnesis tomēr to ir, ir, ir gandarījis un izpildījis šo rīkojumu. Jautājums ir šāds. Vai jums ir kāda informācija par vēl kādiem citiem gadījumiem, vai uh, tie, tas ir tikai sākums, vai šādu neizpildes gadījumu varētu būt vairāk? Tas viens. Otrs. Nacionālisti mūždien saka, uh, Tas, ko mēs darām, nav nekas īpašs, jo citās valstīs tiek darīts tas pats. Rekur Vācijā viņiem ir šie tiesneši, pustiesneši, puspolitiķi. Uh, redziet, tik tiešām polijas sistēmā ir tādi elementi, kas, kam ir ekvivalenti citās zemēs, bet uh, konteksts ir pilnīgi cits. Uh, šī svāru un atsvaru uh, Uh, sistēma citās valstīs ir daudz precīzāk atstrādāta. Uh, vai jūs varētu šeit kādus argumentus uh, varbūt uh, pielikt šai, šai vienā svaru kausā, lai, lai liktu tos pretī uh, šai, šai pļāpāšanai, ar uh, ko te aizraujas kolēģi? Pikēras kundze, pirms aicināšu jūs atgriezties šeit panelī. Paldies, priekšsēdētāji! Atbildēšu Karska kungam ka tiesneši neorganizējas, lai iebilstu pret uh, šo valdības pozīciju, uh, uh, kad viņi to nav darījuši, un tagad tikai pēdējā laikā to dara. Tā tas nebūtu nav. Mm. Šeit nevar būt runa par kaut kādu slepenu uh, sazvērstību. Uh, kāpēc uh, pol, polijas tiesneši dodas uz televīzijas sarunu šoviem, vē, lai atgādinātu, piemēram, Karska kungam un citiem, ka uh, vēsturiski mūsu konstitucionālā tiesa ir, ir bijusi klātesoša šajā publiskajā diskursā, apspriežot valstī nozīmīgus jautājumus par ko nu saņem pārmetumus. Uh, augstākā tiesa, uh, konstitucionālā tiesa, uh, civil lietu tiesas, uh, tribunāli tagad daudziet ir, ir izformēti uh, un aizstāti ar, ar, ar, ar uh, politiski iec, ieceltām amatpersonām ir mainīts, mainīta NVO finansēšanas kārtība, uh, Ehm, mēs varam e, daudz dzirdēt kaut kādas atrunas par mēdīju telpas tādu repoliskošanu, e, bet rezultātā tiek, e, tiek iedibināta tāda, tāda propagandas mašīna. Ehm, un tas ir diezgan acīm redzami. Uh, Mm, eh, opozīcijas eh, aktīvisti eh, ļoti tādos neglītos vārdos tiek zākāti šajos valdībai labvēlīgajos mēdījos. Un es vēlos pavērt, lūgt Bodnas kunga komentāru par ko citu, nekas tik tiešām netika runāts par, par uh, kaut kādu turēšanu īsā saitē. Eh, eh, mm, tur, tur bija runa, kad eh, tika koriģētas Polijas parlamenta deputātu algas, un Polijas parlamenta spīkers uh, spīkeram tika atvēlētas īpašas pilnvaras vienpersoniski samazināt uh, par, parlamenta deputāta atalgojumu, ja spīkeram kaut kas nav iepaticies. Tas drīzāk ir nepieņemami. Uh, un kur tad šeit ir kāds analogs citā Eiropas valstī? Attiecīgais parlamentārietis sūdzējās tiesā un savu parlamentāriešu atalgojumu izcīnīja Eh, jo netika konstatēts pārkāpuma sastāvs. Mēs saprotam, ka visiem sirds pilns un daudz eh, sakāmā, un tomēr mēs aicinām jūs eh, ievērot disciplīnu. Lūdzu, mēģiniet izvairīties no tādiem gariem, nu, horizontāliem viedokļu apmaiņas raundiem un piedalieties diskusijās, jo es redzu, ka citi kolēģi vēlas izteikties un galvā mums jāaptur viena acis pulksten arī. Ja jūs varat pusminūti atbildēt uz kādiem izskanējušiem komentāriem, pirms atgriežamies pie paneļa diskusijas, kas bija sākotnējs plāns, tad uh, var jums ļaut izteikties, lai mums nepārsniegt laiku. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Kolēģi atnāca uzklausīt mani patiesībā, tā jau bija. Es te no paša sākuma biju, bet es jūs nepamanīju. Lai nu kā Nevēlējos eh, jūs apvainot, vēlējos tikai uzsvērt eh, lūko par dažu polijas tiesnešu politisko darbību. Vēlos pieminēt šos pirmās instances tiesnešus, kas uh, reāli pieņem nolēmumus, kas uh, iztaisā lietas. Es te nerunāšu tagad par amatpersonām, par, par tiesu priekšsādētājiem vai, vai uh, runas vīriem, kā piemēram augstākās tiesas eh, vai konstitucionālās tiesas priekšstādātāji, vai eh, vēl kādas amatpersonas, nu, viņi ir eh, birokrāti. Viņi veic tīri administratīvas funkcijas. Es runāju par parastu pirmās instances tiesu. Un, ja tiesnesis, kuriem jābūt neatkarīgiem, piedalās demonstrācijās un pauž savus politiskos viedokļus, tad šī persona vairs nav neatkarīga. Un, Un um, nav cienīgi tiesneša vārda. Paldies, un tagad atgriežamies pie paneļa diskusijas. Jāreka Hungam un dažiem citiem piecos jāstāv šī telpa, un pat cik viņš vērsās pie, ar saviem jautājumiem specifiski pie Bodnēra kunga, nu tad viņš tad eh, lūdza, lai Bodnēra kungs ir pirmais atbēd, respektīvi, lai ir eh, Agriestā secībā nevis tā kā jūs uzstājāties, bet, bet eh, no otrā gala Bodnerkungs jūs pirmais. Tad es pirmais. Labi. Paldies par jautājumiem. Atbildēšu uz uh, Jureka kunga jautājumu. Ir tiesas nolēmums uh, eh, cēnu kunga lietā. polijas pilsonis tika izdodas no īrijas uz, uz poliju, un šis eh, spriedums ir tāds kā tests, kas tiesām būtu jādara pirms pieņemt lēmumu par personas izdošanu, ja par eh, um, ekspatriāciju. Un, um, tādēļ tiesneši gan Spānijā un Irlandē arī liek, liek, sāk liek uzdot uh, līdzīgus jautājumus, domājot par Eiropas uh, aizstošanas ordera izpildi. Domāju par to, vai šis tests reāli tiešām ir izpildīts, vai, teiksim, Polijā ir eh, draudi likuma varai. Bet tiesnesis Donēlī no īrijas pieņem lēmumu pēc eh, tam, ka viņš veic šos testus, viņš konstatēja, ka neskatoties uz, eh, uz to, ka tur nevainīguma presumpcija varbūt ir pārkāpta, tā tālāk, tomēr šī tiesnesis konstatēja, ka Sīkungs var tikt izdots Polijai. Manuprāt, jā, tiesnesis pat labi iesniedz prasību, proti, ka, proti, ka ir uh, pastāv risks, uz, ka izdodo pilsoni uz poleļu nebūs ko pieejama godīga tiesvedība, tad no nu, tiesnesim nav citas uh, izējas, kā iziet cauri šai procedūrai un tad pieņemt lēmumu, vai izdot šo personu vai ne. Domājot par dzīvības aizsardzību polijas likumos, nu jāsaka, ka polijas likumos ir tie līdzsvers. Uh, starp no vienas puses tiesībām uz dzīves aizsardzību un no otras puses dažādu sabiedrības vērtību aizsardzību. Polijas uh, likumā paredzēts trīs iespējas, kad var pārtraukt, uh, um, pārtraukt grūtniecību, un mans uzdevums kā ombudam ir pārbaudīt, vai likums tiešām tiek ievērots. Vai, ja sieviete ir kādā no, eh, atbilst kādu no šiem trim priekšnoteikumiem, ka likumīgi viņai pārtrauc zemniecību, vai viņai ir ir reāli piekļuva šādiem pakalpojumiem, un manā uztverē ir zināmas problēmas ar šo piekļuvu. Bet, neizdroties detaļās, nu, manā kā ombuda loma jau nav konstatēt, vai likums būtu jāliberalizē vai jādara tas vēl stingrāks. Bija vairāk jautājumu par to, kas tad notiek ar tiesu vāru un kādu ietekmi tas atstāja uz uh, tiesībām un brīvībām, un, protams, kā patreizējais likums atstāja ietekmi uz pilsoņu tiesībām. Laikā, kad ir tik daudz emociju un iespēju izdarīt spiedienu uz tiesnesi, tad procesa pusē nav skaidra uh, priekšstata vai konkrētais nolēmums atbilst konstitūcijai un tiesību aktiem. Vai uh, varbūt te ir kāda citi politiski rakstura apsvērumi, ko viņi ņems vērā tiesnesis, vai vienkārši pastāv risks, ka šo tiesnesi var pakļaut kādām disciplinārām sankcijām. Nu, tas ir tāds kā process. Jūs nevarat viennozīmīgi noteikt, ka jā, process ir ievērots vai nē. Bet um, Mums var konstatēt, ka gadu gaitā tiesneša situācija var pasliktināties. Uh, Bet um, vēlos atsaukties vienu no reformām, apelācijas iespēju. Ārkārtas uh, apelācijas uh, kamera augstākajā tiesā, kur augstākās tiesas priekšsēdētājs var uh, ierosināt pārskatīt lietas, kas skar kādas, nu, teiksim, mazaizsargātas pilsoņu grupas, un, un, un tad prokurors var sākt uh, tātad pārrakstīt jurisprudenci dažās ideoloģiski sensitīvās lietās. Tā kā jā, šeit saskats šādu risku, bet vienlaiks ir jāpiemina, ka šī situācija arī rada atmosfēru, kurā tiesneši kaut kā jūt, ka viņiem ir vairāk jāpieturās pie konstitūcijas un uh, virknē nolēmumu viņi ir pieņēmuši labus un lēmumus saistībā ar cilvēktiesībām, nu, piemēram, uh, pilsoņu arests pēc, pret uh, demonstrācijām, vai tur kāda pilsoņu pils pulcēšanās, tiesību ierobežojumi, tā kā tiesneši šeit ir apliecinājuši savu neatkarīgumu. Zigārska kungs par līdzdalību demonstrācijās, manuprāt, tas cilvēktiesību standārts. Ja kāds jautājums saistās ar uh, tiesu neatkarīgumu, tad arī tiesnešiem ir tiesības piedalīties demonstrācijās. Es nu, zinu, ka Kārska kungs ir starptautisko tiesību eksperts. Es labprāt jums uh, eh, eh, sarūpējuši arī Amerikas tiesu judikatūru, kas precizē šo standārtu, no kura noteica, ka, ja ir runa par uh, tiesiskumu vitālēm interesēm, tad tas ir arī tiesneša pienākums uh, neklusēt un piedalīties demonstrācijās. Un, uh, Un Adams Šemoš eh, noteica labu šā, šādu piemēru. 88 gadu viņš ir pensionējies tiesnesis un individuāli piedalījies eh, demonstrācijās. Manuprāt, tas eh, nav nekas nepieļaujams. Tas ir piemērs tādai tīri ētiskai um, rīcībai pilsoņu puses. Un bija tērišas kundze par parlamenta lomu. Jā, mēs vienmēr redzam, ka Polijā parlaments tiek maģinalizēts, debatēm nav gana daudz laika. Tāpat arī tiek ierosināt dažādi pasākumi, ar kuriem tiek sodīti parlamentārieši. Ir kāda interesanta lieta, kas nonāca Eiropas uh, Savienības uh, cilvēktiesībā, Eiropas cilvēktiesībās šķerbas lieta, kas līdzīga Karačoni, lietai Karačoni un citi pret Ungāriju. Ka būtu juridiskas apelācijas iespējām un tiesībām, ja parlamentārietis ir sodīts par savu darbību parlamentāru, būtu šādas sistēmas nav. No. Un, manuprāt, Šķērbis kungs, balstoties uz judikatūru, nu, viņam ir labas eh, iespējas eh, uzvarēt šajā tiesasprāvā. Paldies, Bodnerkungs, ka centāties, bet paturiet prātā to, ka mums tiešām jāaptur acis uz pulksteni, lai mēs varam pārēt pie nākamās plāna diskusijas. Tagad Stēra kungs, arī jūs paturiet prātā to, ka jūs rīcībā ir maksimums 5 minūtes. Paldies! Eh, divi komentāri no manas puses. Pirmkārt, Nu, kā gan ir ar tiesnešiem, kas iesaistās politikā? Pilnīgi piekrītu Botnes kundzes sacītējiem. Nu, nu, viņa iespējas ir nedaudz ierobežotas, bet jau uz kārts ir liktas pamatiesības un, un pamatvērtības, tad jūs pienākums, tiesnešu pienākums rīkoties, un tāds ir ne tikai Amerikā, bet arī Eiropas tiesībās, Eiropas judikatūrā. Uh, Un Eiropas as tiesnešu asociācija arī ir laidus klajā atzinumu attiecībā uz šo jautājumu. Tā kā, nu, tik tālu par tiesnešu iespējām piedalīties politikā. Tagad viens komentārs par um, dažādiem uh, elementiem, ar ko nāk klajā polijas valdība, nu, piemēram, ka uh, valsts prokuratūra vairs aplūst ar izpildvaru. Nu jā, tā ir citvieta Eiropā arī, un dažās citās valstīs ir šāda sistēma, un tomēr Eiropā ir tādas valstis, kur um, tieslietu padomu, tātad tiesnešus um, tur ievēl parlaments. Nu, ir dažādi reformas elementi, un, protams, mēs varam atrast uh, šīs reformas uh, elements vai piemērus citās Eiropas valstīs, bet, ja mēs paraugāmies uz kopā, un kāda tad šī reforma ir kopumā, kāds ir konteksts, un tas jums būtu jāņem vērā. Uh, tad mēs konstatējam, ka trūkst eh, lūk adekvātas eh, kontrolas. Un, eh, es domāju, ka tas ir pats vitālākais elements arī, ja mēs runājam par Eiropas tiesas lēmumu, tātad tiesa ir atzinusi, ka, ka trūkst šī kontrolas mehānisma. Kontrolas mehānisma, kas pavadītu valdības ierosināto reformu. Lielas paldies! Nu, tad profesors Čelsers. Ekstremā. Priekšādātā izteikšos ārkārtīgi īsi. Un vēlējos mazliet eh, papildināt Sterka kunga pārdomas. Man šķiet, ka Venēcijas komisijas atzinumi pat tādās ļoti sarežģītās jomās tiek labi uztvērti. Un es uzdod jautājumu, kāpēc? Tāpēc, ka ekspertu grupas, kuras izveido Venēcijas komisija, nāk no ļoti dažādām juridiskām tradīcijām. Un arī juridiskā kultūra, ko viņi pārstāv, ir ļoti atšķirīga. Tāpat arī viņi ir ļoti atšķirīgi darbinieki kā tādi. Daži ir tiesneši, daži profesori un tā tālāk. Tas nozīmē, ka mums ir tā um, labi pārstāvēti mm, š, pārstāvētas šīs, šīs grupas. Tas ir tāds kokteilis. Tieši tāpēc es arī varu pievienoties savam kolēģim, ka, protams, dažiem šīs problēmas var būt lielākas nekā citiem. Visas problēmas, ko mēs atklājām attiecībā uz Poliju, ir sarežģītas, bet uh, Vissarežģītākā problēma ir šī ministrijas problēma. Ja runa par valsts ministrijām, tad atšķirības Eiropā ir daudz lielākas nekā runājot par tiesnešu neatkarību. Pēdējā man, manas atbildes daļa. Problēmas, uz kurām mēs norādām, ir ir uh, tādas milzīgas problēmas. Es varu, piemēram, pieminēt šo ideju, kas vēlāk tika aizmirsta, ka konstitucionālā tiesa nevarētu izteikties par likuma atcelšanu, ja netiks panāks divu trešaļu vairākums. Nu, nekas tam līdzīgs nekur citur nepastāv. Pēdējais elements manā atbildē. Patiešām ļoti daudzos gadījumos Nu, poļu juristi ir ļoti labi, viņi labi pārzina ār, ārvalstu pieredzi. Viņi šur un tur var atrast kaut kādus salīdzinājumus, kaut kādas uh, līdzīgas punktus un mums norādīt, ka jūs esat to un to piemirsuši. Un jebkurā gadījumā Venēcijas komisija ņem, kop, ņem vērā visu šo kopējo efektu. Uh, Ja mēs eh, paskatāmies uz eh, šo eh, tiesu sistēmu, ka tagad visa vara tiek nodota ministrijai, pēc tam mēs paskatāmies uz tiesu priekšsēdētāju likumu, kur arī parādās problēmas. Nu, kā Monteskie ir teicis, ka m, mm, bieži vien vara var apturēt varu. Bet šķiet, ka m, mm, ņemot vērā Venēcijas komisijas viedokļi, mēs viņiem vērā tikai juridiskos aspektus, nevis politiskos. Nu, tā nedrīkstētu notikt. Liels paldies! Liels paldies! Tagad sāksim nākamo panēli. Liels paldies visiem par jūsu komentāriem un sniegtajām atbildēm. Līdz nākamajai reizei! Alors, on va commencer dans le prochain panel. Nous sāksim Nākamais panelis. Pilsoniskā sabiedrība, akadēmiķi. Mēs esam uzrādījuši virkni viesrunātāju. Tātad stādīsim viņus priekšā. Now, as foreseen, we're moving to the third part. Un nu, tad, kā jūs atsīja pārējiem pie trešās eh, šīs svarīgās paneļa diskusijas daļas, kas veltīta eh, tiesiskuma situācija Polijā, un mūsu vidū ir mm, akadēmiķu pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, proti profesors Laurāns eh, Peš, Londonas Middlesex Universitātes Eiropas tiesību profesors. Doktors Timotejs Zihs, kas ir um, kardināla Stefana uh, Višinska universitātes tiesību un, un vadības fakultātes tiesību teorijas un filozofijas docents. Varšavā atrodas šī universitāte. Tālāk uh, Mihāls uh, Vavrikevičs, atvainojos, ka, ja nepareizi izrunāju jūsu vārdu, saka priekšstādātājs, kas ir jurists Nu, laikam, diezko labi man nesaknējās ar jūsu vārdu iznākšu. Lai, nu kā jūs esat jurists, kas pārstāv Boļnes sādīja brīvās tiesas, nu, un Malgožāta Žuleka, kas ir Helsinku cilvēktiesību fonda pārstāvi. Mums būs iespēja, mums ir bijusi iespēja aprunāties ar jums tad, kad Liba delegācija viesojas Varšavā, ne tikai ar Zika kungu tikāmies, kas pārstāv Tādējūtiskās kultūras institūtu, bet arī ar Vēberi Keviču kungu, kas pārstāv eh, tās tādās brīvās tiesas. Tāpat arī ar eh, Kavicka kungu esam tikušies, kas ir vēl viens Helsinki cilvēktiesību fonda pārstāvis. Šim fondam ir augsta reputācija šajā jomā. Katram runātājam astoņas minūtes, un tad mēs um, atkal dosim iespēju pēdējo reizi uzdot jautājumus un atbildes un piedalīties šajā diskusijā klātsošiem. Pēkā kungs, uh, sāksim ar jums. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, sākšu ar lietu, jo man teica, ka būs desmit minūtes, tagad sanāk astoņas minūtes. Nu, labi, astoņas, desmit, tad nu, nu, mēģiniet nepārsniegt, tomēr pār, pārstājiet uh, šo laiku. Uh, Jo nu, tokiem arī ir, um, tā teikt, limitēts darba laiks. Labi, tad pāriešu pie lietas. Vakar bija pēdējais termiņš, kas tika dots polijas valdībai, lai novērstu nepilnības, kas ir konstatēts predicionālā nolējuma attiecībā uz tā tad um, dažiem pasākumiem. Un, Tā ir konkrēti neesam saņēmuši informāciju, vai tad eh, būs atbilstība, nebūs, un izskatās, ka tā ir vēl viena eh, tā spēlēšanās ar laiku, vienkārši vilkšana garumā, tā vietā, lai nodrošinātu eh, reālu darbību. Un polijas prezidents, ja nemaldos, tā vietā, lai atzītu un pateiktu, nu kā tad konkrēti viņi grasās uh, ņemt vērā tiesas nolēmumu, vienkārši apsūdzēja, ka tiesa ir gājusi pārāk tālu savā spriedumā tie, tiesiskuma neievērošana, nesnīga attieksme pret eh, tiesiskumu un tiesām Polijā, ko mēs piedzīvojam, manuprāt, ir bez precedenta. Nu, ties, kas attiec šo jauno prejudiciālo nolēmumu, tas nav nekas jauns. Pirms uh, tiesas nolēmuma, Eiropas tiesas nolēmuma, mani, nu, nevis pārsteidz, bet pat šokēja tas, ka Polijas izpildu vāra, mm, kā brutāli atsakās uh, um, ievērot um, tātad uh, dalību valstu tiesu lūgumus attiecībā uz uh, tiesnešu nomināciju. Nu, tad tas gan atbilst uh, polijas uh, valdības konsekventai rīcībai, vai kāds ir piemirsis. Uh, ar, uh, bet te ir runa par to pašu mm, iestādi, to pašu izpildu vāru, kas ir iepriekš atteikusies ievērot juridiski saistošus konstitucionālās tiesas nolēmumus. Uh, pirms 16. gada beigās faktiski tā pārņēma konstitucionālo tiesu. Tas nav mans personiskais viedoklis. Tāda diagnoze, ko no, kurš ir klējā pati komisija vienā no saviem, um, savām rekomendācijām saistībā ar tiesiskumu, šāda rekomendācija ir nemazums. Tagad tiešām mēs esam bezprecedenta situācijā, proti runa par dalību valsti, kurā faktiski nav konstitucionāla tiesību pārskata un uzraudzības jau kopš 16. gada decembra. Konstitucionāla tiesa nedarbojas uh, reāli. Uh, kas nozīmē, ka izpildu varu un, un likumdevēju nu, tagad uh, var patvaļīgi darīt, ko tie vēlās, neatkarīgi no tā, vai viņu izstrādātie pasākumi atbilst vai neatbilst Polijas konstitūcijai. Nu, tas lielā mērā, manuprāt, ir tiešām tāds bezprecedenta gadījums un pilnībā pamato to, kā ir, tiek piemērot 7. panta pirmais punkts, par ko tika pieņems lēmums 17. gada decembrī. Un mans personiskais viedoklis ir tāds, ka komisijai Tas būtu bijis jādara jau 17. gada jūlijā, tā tā, lai vilcinātos, gaidot kādus tad likumdošanas pasākumus, eh, ar kādiem pasākumiem nāks klājā polijas valdība, skaidrs, ka tie nebūs tiesiski, tas bija pilnīgi sagaidāms. Un tas, ar ko saskārāmies, eh, manuprāt, un es esmu Eiropas tiesību profesors, eh, daudzus gadus esmu strādājis kā eksperts šajā jomā, tas, ar ko mēs tagad saskaramies, un tas tiešām bija sagaidāms. Mēs redzam, ka Polija atkārtot pārkāp uh, Eiropas Savienības uh, līgumos fiksēto godīgas lojālas sadarbības principu. Nu, bet kas tad tagad noticis? Ir pagājis uh, vairāk kā gandrīz gads un četras rekomendācijas saistībās tiesiskumu. 7.1 priekšlikums no komisijas puses nācēs klājā, tāpat arī divas oficiālas 7. pantu uzklausīšanas Eiropadome. Nu, kā tad ir situācija? Tā uzlabojusies? Jautājums zīme, ne? Īsta atbild, protams, ir noliedzoša. Ja kas tad situācija vēl tikai pasliktinājusies? 7. pānta procedūra līdz ar to jāturpina. Daudz problēmas, kas saistās ar tiesiskumu, joprojām nav atrastāts polijā. Mans laiks ierobežos ar visām rekomendācijām, kuras polijas valdība konsekventi ignorē nepieskāršos, bet tādu ir nemazums. Tā skaitā, vispirms tā ir pats svarīgākā, tā ka polijas iestādes. Uh, joprojām neņem vērā komisijas rekomendāciju, nepildu rekomendāciju attiecībā uz to, ka ir jāatjauno konstitucionālās tiesas eh, neatkarīgums un leģimitāte, jo tā gal galā garantē konstitūcijas ievērošanu. Nevar runāt par kaut kādu tiesiskumu sistēmā, kurā ir iespējas regulāri pārkāpt eh, konstitūciju, ka to dara likumdošanas un leģislatīvā, leģislatīvā nosvērtā. Un um, es šai ziņā pilnībā piekrītu komisijas uh, diagnozē un rekomendācijai. Bet iespējams, ka vissvarīgākais jautājums ir, eh, kādēļ tad mēs joprojām atrodamies šādā situācijā? Kādēļ um, Polija atļaujas uh, neiztenot komisijas rekomendācijas? Ir daudz ir pārkāpumi. Nu, jāsaka, ka Eiropā nu nav neviena, nevienas pašas faktiski tiesiskuma, ja, tiesa institūcijas, kas um, nekritizēt šīs polijas reformas pēdiņās, un es tiešām vēlētos teikt, ka poļu reformas ar savu reformu tikai pēdiņās. Bet uh, polijas iestādes, uh, amatpersonas, um, uh, no Eiropas Savienības nespējas konfrontēt uh, tātad uh, šo te tieskumu uh, situācijas paslielināšanos Ungārijā, un viņi nākuši pie notiem secinājumiem. Piemēram, jūs vilksiet garumā, uh, Mēģināsiet iegūt savu papildus laiku, izliksieties, ka, ka vēlaties iesaistīties dialogā. Tad, kamēr uh, komisija pārbaudīs, kas notiek uz vietām, kamēr Eiropas Savienība re, reāli pieņems kāds lēmums, būs jau par vēlu. Jo likuma izmaiņas jau ir pieņemts un tās ir nemaināmas. Un pat tam lāgam ir pieņemts uh, kopienu tiesas nolēmums, kas dod zinām cerību tomēr. Un saskaņā šo nolēgumu, nolēmumu ir atgriežas sasacīt laikā, pirms tika pieņems lēmums par augstās, likums par augstāko tiesu. Vēl viens tāds aspekts šīs autokrārās birokrātijas, kā es to varētu saukt, tad iezīme, ir liekties un, un nāk klajā aizvien ar aizvien absurdākiem argumentiem. Un mēs redzam, ka tiek izmantot dubultie standarti. Um, liekuļošana, un nu, tas ir ne tikai šokējoši, bet arī biedējoši. Nu, par kādām reformām tad ir runa. Faktiski ir atkārtotas un nu, sistēmiskas, sistēmiski uzbrukumi tiesu orgānu neatkarīgumam, kas ir polijas konstitucionāla tiesība pamatprincips, un uh, tāpat arī priekšnoteikums darba Eiropas Savienībā. Nu, ja jums, jums tas var nepatikt, bet nu, neko nevar darīt. Nu, tā, tāda ir spēles noteikuma, lai pielietos Eiropas Savienībā. Un, nu, šeit ir patiks patvaļīgi pieņemt lēmumu. Ir jāsaprot, ka nekādas kosmētikas koncesijas un piekāpšanās ar to neies krastā. Nu, tāda nu, situācija 18. gadā un polijas valdības rīcība tiešām ir baidējoša. Un šajā kontekstā būtu svarīgi atcerēties vēl kādu būtisku rekomendāciju, ko atkārtoti pārkāp um, polijas valdība. Komisija ir atkal un atkal lūgusi, ja kādas izmaiņas nesaistās par reformām, bet ja kuras izmaiņas, kas notiek, kad, uh, tiesu sistēmas organizācijā ir jāgatavo ciešā sadarbībā ar tiesu orgānu pārstāvjiem, visām interesētajām pusēm. Nu, tas nu vēl nav materializējies. Nu, tāda bija pirmā rekomendācija saistībā ar tiesiskumu, ar ko nāca klajā komisija 16. gadā. Ja. Nu, lūk, tā kā, nu, mans uh, pamats secinājums ir tāds, ka jo ātrāk mēs visi atvērsim acis un, un uh, redzēsim, kādas eksistenciālas briesmas uh, tiesiskuma situācijas pasliktināšanās rada ne tikai Polijai, bet uh, pašai Eiropas Savienības eksistencei un juridiskās sistēmas funkcionēšanai, jo ātrāk uh, mēs uh, varēsim šo, šo problēmu uh, Uh, ierobežot un novērst. Nav šaubu, ka šī problēma aug augumā, uh, izplešas uh, pa ceļam vilcienā uz Briselu, lasīju, kāda ir situācija tiesiskuma Rumānijā. Nu, tā sliktākā praksa bieži ļoti raiti tiek pārņemta. Un, um, Likšanās diskusijās neizskanēja tas, ka te mēs uh, nerunājam par tiesības aizstāšanu, lai uzlabotu darbos tiesības. Uh, bet eh, drīzāk, lai salīdzinošās tiesības izmantot tam, lai valstiskās sistēmas padarītu mm, sliktākas. Un, ja kurā gadījumā salīdzinošās tiesības eh, šeit eh, Eh, nav būtiskas, jo visais punkts ir tāds, ka jāizvērtē, vai eh, polijas tieslietu sistēmas eh, izmaiņas ir, ir atbilst polijas konstitūcijai. Nav svarīgi, kas noticis Vācijā. Šādas salīdzinošās tiesības nevar izmantot tā, tam, lai pamatot jūsu pašu konstitūcijas pārkāpumus. It sevišķi tādi, ja šīs uh, mācības, kas izriet no salīdzinošajām tiesībām, tiek pasniegts nepareizā gaismā. Jā, man arī ir palikušas desmit uh, sekundes savstarpēju uzsēšanos tieskuma situācija pasliktinās, un uh, mums nav laika tukšam dialogam vai kādiem neizlēmīgiem pasākumiem. Mēs arī esam vilcināties, uh, ir pēdējais laiks uh, izšķiroši rīkoties, pēdējais laiks ne tikai Polijai, bet arī visai savienībai kopumā. Paldies! Paldies, tiešām ļoti labi spējāt iekļauties jums atvēlētajā laikā. Dosim vārdu Zika kungam. Paldies eh, priekšsēdētāji, mm, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Paldies par uzaicinājumu būt jūsu vidū. Eh, Tieslietu nozares eh, problemātika Polijā ir šobrīd vienas no visplašāk apspriestajām tēmām Eiropas politikā izskan daudz tādu vispārīgu Eh, nevērīgu komentāru par to, kas tur notiek, kas tur nenotiek. Bet, ja tomēr cenšamies pieturēties pie faktiem un objektīvi analizējam uh, argumentus, kas izskan, tad atklājas, ka patiesība nebūtu nav tik vienkārša un nav krāsojama vai nu melnā, vai nu baltā krāsā un līdz ar to ir grūti desmit minūtēs izklāstīt uh, lietas būtību visā tās dziļumā un plašumā. Un mums te ir arī drukāts materiāls, uh, kas cita starpā ir pieejams arī digitāli. Uh, ja vēlāk man uzrunāsiet, es jums uh, to, to iedošu. Tātad. Uh, Ko varu uh, sacīt šobrīd, lai nedaudz uh, piešķiltu tādu dzirkstelīti šajā sarunā? Uh, mēģināšu pasakīt ko jaunu, kas līdz šim šai pēcpusdienā vēl nav izskanējis. Pirmkārtām, kas ir būtiski? Uh, domstarpības par to, kā būtu jāattīstās Polijā tieslietu nozarei, sākās jau 15. gada vasarā, kad Eh, tā brīža valdošā koalīcija pieņēma jaunu uh, likumu, kas regulē konstitucionālās tiesas darbību un tiesnešu ievēlēšanu uh, tajā, kurus uh, pēc sākotnējās ieceres būtu bijis jāizraugās nākamajam parlamentam. Vēlāk šī kārtība tika atzīta par antikonstitucionālu. Un tobrīd E, nesūdzējās neviens, ne starptautiskas organizācijas, ne polijas, e, nevalstiskas organizācijas, kas ir klajā pretrunā ar, ar, ar, ar, ar tām žēlabām, kas atskan tagad un kuras paši varējām dzirdēt. Neaprakstīšu, kā tas izklausās. Otrs, kas jāatzīmē, ir aplami apgalvot, ka šobrīd esam liecinieki tam, ka koncepcionālā tiesa šobrīd ir kaut kādā pakļautībā, eh, pakārtotā eh, stāvoklī polijas valdības eh, labēlībai. Ir bijušas klāji pretējas nostājas no satversmes tiesas tiesnešiem uh, Eh, ir bijuši vairāki lēmumi, eh, kas ir pretrunā ar mm, valdības nostāju. Tostarp jautājums par eh, kratīšanas, izdarīšanas kārtību un doktoram Bodnaram tur nebija ko piebilst. Kā 1,714 jums nebija ko tur piebilst? Uh, Un augstākā tātad šī konstitucionālā tiesa, ka atsevišķi noteikumi, kas regulē to, kā policijas darbinieki ir tiesīgi uh, kratīt personas un personu automobīļus, ir antikonstitucionāli. Uh, un visa šī lieta uh, tika mm, publiski kritizēta kā, kā politiski tāda pielādēta. Un konstitucionālā tiesa uh, tā tad lēma pretēji parlamenta un arī valdības nostājām principā saskaņā ar Bornara kunga vēr, vērojumu. Un tāpat arī konstitucionālā tiesa četru tiesnešu sastāvā vienbalsīgi lēma. Trīs no šiem bija, ir tātad, ne, kas lemjošie tiesneši bija nesen iecelti, viens no iepriekšējā, tā teikt, paaudzes tiesnešiem. Un tālāk. Uh, uh, šie trīs tiesība akti, ar kuriem tiek reformēta tieslietu sistēmas struktūra mūsu valstī kas tagad izpelnās plašu ievērību un, un, un, un, un ir tādi ļoti pretrunīgi. Pamat princips šeit ir uh, uzticēšanās atjaunošana tiesām, kas jau ilgāku laiku ir, ir bijis tāds uh, problēma jautājums un to, kā tādu ir atzinuši daudzi un dažādi politiskie spēki mm, Polijā. Uh, protams, nespējot vienoties par, par to, kas konkrēti būtu jādara lietas labā. Nu, trīs eh, tiesu sistēmas pamatpīlāri ir reformēti. Eh, augstākā tiesa, mm, valsts eh, tieslietu padome un arī eh, no šo parasto pirmās instances tiesu tīkls. Eh, tā tad ir šajā reformā daudz elementu, kas joprojām nav pieminēti un kas neizraisa nekādu polemiku un nekādas domstarpības. Eh, tiek kritizēti tikai daži aspekti. Un to ir vērts atzīmēt. neviens eh, kritisks vārds nav izskanējis par uh, eh, pamatā, pamatā šo, šo priekšlikumu uh, īpatsvaru um, šajā grozījuma paketē. Nu, piemēram, tajā ziņā, kā notiek lietu pārdale, uh, iz, piešķiršana tiesnešiem, tagad mm, šeit šis process ir automatizēts, um, lielā mērā uh, tiesnešu uh, kolēģijas uh, tagad izvēlas objektīvi alfabētiskā secībā un, un piesaista lietām. Tāpat arī ir no, no likvidētas iespējas tiesnešiem kaut kā, kaut kā iebāzt azotē noteiktas lietas un, un, un iesaistītās personas uz, uz priekšdienām um, Un pašsaprotamu iemeslu dēļ, protams, protams, visa šī uh, mm, kritika fokusējas uz, uh, personā, uz pārmaiņām personālīju plāksnē. Uh, un arī šajā sakarā varu jums sniegt pāris uh, interesantus ieskatus. Jaunā kārtība, mm, piedāvātā kārtība tika ļoti plaši kritizēta par gluži pamatoti eh, apšaubāmiem priekšlikumiem, ka lūk tieslietu ministrs eh, tiesu priekšsēdētājus varētu vienpersoniski atcelt bez tieslietu padomes akcepta eh, un citi, bet nav notikuši nekāda tāda čekas stila tīrīšana polijas tieslietu aprindās. 80% pirmās instances tiesu priekšsādātāju sēž joprojām savos krēslos un var nebaidīties par, par, par, par, par to, ka izlidos pa tiesas nama durvīm. Un tā kā šo uh, tiesu priekšsādātāju vairs nepārdala lietas, nepiešķirot tās noteiktiem tiesnešiem, šeit ir noņemts šis te uh, sarunāšanas uh, vai, vai tādas uh, korupcijas risks. Un, uh, Un, protams, protams, karstākā tēma ir, ir um, augstākās tiesas uh, sastāva uh, nomaiņa. Uh, ir, ir, ir daudz argumentu izskanējis, uh, kas kritiski vērtē um, jaunotiesas sastāvu, Uh, tā nozīmēšanas kārtību, uh, pazemina tiesnešu pensionēšanās vecumu, un tik tiešām arī šeit kaut arī uh, Daudzējādā ziņā kritika ir bijusi pamatot, un šīs šaubas ir uh, bijušas uh, pamatotas. Uh, arī šī te, uh, pensionēšanās vecuma samazināšana. Uh, tas viss, ja tā tver plašāk, ir vienkārši pielīdzināts uh, kopumā sabiedrībā pastāvošajām uh, uh, pensionēšanās vecumā šīm te atzīmēm. Uh, turklāt, turklāt ir nodrošināta vienlīdzība eh, vīriešu un, un, un sieviešu starpā, dodot, eh, dodot sievietēm iespēju doties pensijā ātrāk, ja tās to vēlas. Tāpat arī jāatzīmē, ka šo reformu eh, aizstāvji, piedāvātāji cita starpā norāda, atsaucas uz uh, Eh, Polijas konstitūcijas 180. pantu, kas eh, tātad paredz iespēju eh, tiesnesim pensionēties šajā mm, pārmaiņu laikā, pārējais periodā, nu, mm, bez, bez īpašas iedziļināšanās šeit, manuprāt, nav pamatoti kaut kādus tālajošus secinājumus izdarīt. Un Noslēgumā. Jā, patiešām pavisam īsi. Pāris piemēri tam, kādas tēmas vai kādi aspekti gluži nepelnīti visās šajās diskusijās uh, netiek iztirzāti. Eh, arī šīs dienas sarunā kaut arī ir izskanējuši vairāk būtiski pārmetumi un bāžas, uz kuriem ir jārod atbildes. Un uz tām jau ir sniegtas atbildes. Bet tajā pat laikā, kā jau teicu, izskan tik daudz vispārīgu tādu virspusēju paviršu komentāru, eh, kas nebūtu nepievēršas uh, lietas būtībai. Cik, un jūs saprotat, ka konstruktīvs dialogs var notikt, ja notiek operēšana ar objektīviem faktiem, nevis tādiem vispārējiem uh, miglainiem apgalvojumiem. Paldies! Uh, jā, nu tik tiešām cienījamie panelisti atvainojos, ka uh, nedod jums iespēju izteikties tik, cik jūs to vēlētos, jo ne, nešaubos, ka jums ir ko teikt, bet laika mums, mūsu rīcībā nav pārāk daudz. Nešaubos, ka jūs visi esat savas jomas profesionāļi, un, un jūsu viedoklī noteikti būtu vērts ieklausīties. Bet nu vārds Mihalam Vavrikevičam. Uh, Eh, jūs esat eh, tātad eh, jurists, un jums arī ir savs skatījums uz šo visu. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāji, godājumie parlamenta deputātie, dāmas un kungi. Savā īsajā prezentācijā es vēlētos svērst jūsu uzmanību uz dažiem praktiskiem aspektiem, tā kā es esmu praktizējošs jurists. Es vēlētos norādīt, kas notiek Polijā attiecībā uz tiesnešu neatkarību. Pašlaik situācija tiesiskuma jomā ir tāda, ka Eiropas institūcijas ir spērušas lielu soli. Komisijas sūdzība, kā arī pagaidu pasākums, kas tika izdots Luksemburgas tiesā, ir ārkārtīgi nozīmīgs instruments cīņā pret polijas neatkarīgās tiesu sistēmas sagraušanu. Pašlaik situācija ir tāda, ka augstākās tiesas spriedumi un arī um, administratīvās tiesas um, tiesneši, kas ir vecāki par 65 gadiem, ir atgriezušies savā darbā. Malgožeta Gersdorfa ir augstākā tiesnese līdz 2020. Eh, gadam. Tātad situācija pēc eh, līgumos noteiktā ir pareiza, un principā tiek nodrošināta tiesu aizsardzība. Situācija ir tāda pati kā pirms šī gada 3. aprīļa, kad tika pieņemts stājās spēkā jaunais likums par augstāko tiesu. Tātad mēs tagad gaidām um, e Eiropas tiesas spriedumu šajā jautājumā. Mēs redzam, ka šīs procedūras mums parāda, cik svarīga un uh, cik nozīmīga ir tiesu sistēma Eiropas Savienībā. Pēdējos trīs gados gandrīz visi Polijā domāja, ka pilnīgi nekas neapturēs šo um, ceļu veltni, kas spieda nost un sadragāja Polijas tiesu sistēmu. Kopīgi sadarbojoties parlamentām, komisijai, kas ir uh, līguma sārdze, un um, Eiropas tiesai to izdevās panākt. Tieši tāpēc eh, Polijas eh, pilsoniskā sabiedrība un arī eh, liels skaits Polijas juristu ir ļoti pateicīgi jums, deputātiem. Mēs vēlamies pateikties arī komisijai par apņēmību un vēlmi nodrošināt tiesiskumu Polijā. Pašlaik Eiropas tiesā turpinās process Un, eh, diemžēl, ar šo pagaidu pasākumu un uzsākto lietu nepietiek, lai atjaunotu likuma varu un ticību Eiropas tiesu sistēmai. Mums ir jāatcerās, ka vēl ar vien ir vērojama ļoti smaga konstitucionālā krīze. Mums ir liels problēmas ar konstitucionālo tiesu. Tā ir paralizēta, pakļauta un tā nepastāv kā neatkarīga tiesa iestāde esam dzirdējuši jau īsus, bet arī ļoti precīzus um, atzinumus no Venēcijas komisijas. Tā kā Polijas konsulējā tiesā nav neatkarības, tad arī visai sistēmai tas ir problemātiski. Pašlaik, manuprāt, vissvarīgākais ir šis uh, pirmais grēks, kas uh, diemžēl, saindē visu tiesu sistēmu Polijā, un tā ir šī tiesu augstākā padome, kas tika izvēlēta pilnīgi pretēji Polijas konstitūcijai un neievērojot starptautiskos standārtus par tiesnešu neatkarību. Netiek nodrošināta, um, netiek pildīta konstitucionālā tiesa. Saskaņā ar Polijas konstitūcijas 186. pantu šai augstākajai padomē vajadzētu uh, stiprināt un aizsargāt tiesu neatkarību, kā arī tiesnešu neatkarību. Bet, diemžēl, tā tagad ir pilnībā pakļauta izpildvarai Polijā. Kā gan tā varētu nodrošināt tiesu neatkarību, tas ir absolūti neiespējami. Šo viedokli um, atkārto dažādi eksperti, konsultālo tiesību eksperti Polijā, starptautiskas organizācijas, uh, Um, tātad šeit ir runa arī par Eiropas komisijas teikto. Mēs arī uzklausījām, ko komisijas pārstāvi šodien mums norādīja. Arī Venēcijas komisijas pārstāvi ar mums runāja. Tāpat arī ir mm, tiesu padomju tīkls, kas saka to pašu. Tiesa augstākā padome, kā norādīja Sterka kungs, ierobežotās locekļu tiesības, tieši tāpēc, ka tā neievēro neatkarības standartus. Lūk, kāds praktisks aspekts. Var paskatīties tikai, kā darbojas šī augstākā padoma polijā, kādus lēmumus tā pieņem un ko tās locekļi saka. Lūk, piemēri. Augstākās eh, padomas eh, priekšādētājs Lečeks Mazurs, kad viņam uz, žurnālisti uzdeva jautājumu, vai uh, tiesas pagaidu pasākumi tiks ievēroti. Viņš atbildēja, ka viņš konsultēsies ar valdību, lai uzzinātu tās nostāju. Pašlaik mēs atrodamies situācijā, kur padomi ir paziņojusi, ka tā lūg, lūgumu par disciplināru lietas uzsākšanu par augstākās tiesas tiesnesi novirzīs eh, tiesas klerkam. Tātad Šeit ir runa par eh, augstākās tiesas krimināla palātas priekšēdētāju, un šis eh, priekšēdētājs nepieļāva, ka jauns tiesnesis šajā palātā tiek ievēlēts eh, kārtībā, kas neatbilst konstitūcijai. Un ir šāds pagaidu rīkojums no administratīvās tiesas. Tieši tāpēc viņš arī šādā veidā rīkojās. Viņš vienkārši izpildīja šo rīkojumu, un tagad padome viņam draud ar disciplināru lietu. Tie ir tikai divi piemēri. Manā praksē ir arī kāds cits piemērs. Es pārstāvu apmēram 65 augstākās tiesas tiesnešus uh, apelācijas lietās. Tātad te ir runa par negatīviem padomas atzinumiem, kas viņiem neļauj turpināt savu karjeru. Tātad te ir runa par tiesnešiem, kas vairs nedarbojas augstākajā tiesā un augstākajā administratīvajā tiesā saskaņā ar jauno likumu par augstāko tiesu. Uh, kad es un mani kolēģi nosūtīja apelāciju tieši um, augstākajai padomēji, šīs padomes lēmums saskaņā ar procedūru būtu jānosūta uzreiz augstākajai tiesai, tātad pārsūdzība jāiesniedz augstākajai tiesai, taču viņi to atteicās darīt. Viņiem šeit nav pilnīgi kādu funkciju, no procesuālā viedokļa pārbaudīt šo pārsūdzību, bet viņi vienkārši atteicās nosūtīt šo pārsūdzību patiešo augstākajai tiesai. Lūk, kā darbojas šī augstākā padoma mūsdienās. Tiesneša asociācija sagatavoja īpašo ziņojumu par polijas eh, tiesu sistēmas situāciju. Šajā tiesneša asociācijā justicija ir apmēram 3000 tiesneši, tie ir apmēram vienā trešdaļa no tiesnešiem polijā. Un šajā ziņojumā norādīts, ka 90% no tiesnešiem polijā uzskata, ka tiesiskums polijā ir apdraudēts. 15% no tiesnešiem jau ir izjūtuši politisku spiedienu. Tas ir patiešām biedējoši, ņemot vērā to, ka mēs teorētiski dzīvojam demokrātiskā valstī, kurā it kā vajadzētu respektēt Eiropas eh, līgumu pamatvērtības. 91,5% no tiesnešiem, kuriem justīcija uzdeva šādu jautājumu, atbildēja, ka šī jaunā augstākā tiesa padome nepilda savas konstitucionālās pilnvaras un nenodrošina tiesu sistēmas neatkarību. 85% no tiesnešiem norādīja, ka pašreizējiem padomus locekļiem vajadzētu atkāpties no amata. Tagad pāris vārdu par represijām pret tiesnešiem. Mēs Polijā izjūtam disciplināru spiedienu kas eh, tiek veikts pilnīgi skaidri pret tiem tiesnešiem, kas izsakās par apdraudējumu tiesiskumam Polijā. Viņus izsauc disciplinārais, um, disciplinārais klerks, viņiem ir tiek uzdoti jautājumi par uh, administratīvām lietām, un viņiem šīs disciplināra lietas pat uh, ierosina par mm, piedalīšanos tiesu simulācijās vai izglītības programmās tiesās. Uh, Te es atsaucos uh, uz Karska kunga teikto par tā saucamo tiesnešu politisko darbību. Te runa par juristiem, par tiesnešiem. Tas izklausās neticami, bet ir arī šāda programma - konstitucionālā nedēļa, ko organizē kāds, kāda NVO, un šī programma norisinās uh, divreiz gadā m, mm, vairākos simtos skolu, un apmēram 600 juristu piedalās šajā programmā, un viņi to dara bez maksas. Tie ir tiesneši, juristi, prokurori. Katru reizi mācībās tiek aptvērti apmēram 50 tūkstoši bērnu, un pagājuši mēnesi vairākas reizes ir bijuši mēģinājumi iebiedēt šos juristus, šos tiesnešus un prokurorus. Jā, tūlīt būs arī secinājumi. Lūk, ļoti labs piemērs, kāds darbojas. Vēlējos arī norādīt, ka polijas tiesneši ļoti drosmīgi stājas pretī šīm represijām, un viņi vēl ar vienu neatkarīgi, neskatoties uz uh, to, ka uh, institucionālā neatkarības aizsardzība tiek sadragāta. Pēdējā teikumā vēlējos uzsvērt, ka Polijas pilsoniskā sabiedrība atbalsta polijas tiesnešus, esam izveidojuši uh, tiesiskuma aizsardzības uh, komiteju, kur ir iesaistīta arī Amnesty International, Helsing fonds, tiesnešu un juristu asociācijas, kā arī brīvo tiesu iniciatīva, mēs sniedzam juridisko un arī morālo atbalstu visiem um, represētajiem tiesnešiem. Un mēs arī kontrolējam visas šīs represijas pret tiesnešiem. Paldies! Liels paldies arī par jūsu palīdzību. Delegācijas braucienā mēs uh, tikāmies arī ar cilvēkiem tiesās. Paldies jums par to! Zulekas kundze mums pārstāv šeit Helsinku fondu. Viņai arī pāris minūtes. Paldies, priekšādētāji! Godājumie deputāti, dāmas un kungi! Es vēlētos jums pateikties par iespēju prezentēt jums Helsinku cilvēktiesību fonda nostāju polijas jautājumā. Vēlējos norādīt, ka mūsu Helsinku fonds ir viens no uh, viena no senākajām nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Polijā jau vairāk nekā 30 gadus. Mēs eh, kontrolējam, novērojam un arī eh, organizējam tiesu procesus attiecībā uz eh, cilvēktiesību ievērošanu. Tāpat arī vēlējos norādīt, ka mēs 2015. gada jūnijā protestējām pret izmaiņām Eh, konstitucionālās tiesas likumā. Kopš 2015. gada Polijā mēs varam novērot eh, tādas milzīgas izmaiņas, kas skār demokrātiskas valsts pamatus. Šīs pretrunīgās izmaiņas attiecas uz gandrīz visiem demokrātijas aspektiem, tā skaitā uz tiesnešiem, mēdījiem, mēdīju brīvību, kā arī uz eh, nevalstisko organizāciju darbību. Skatoties no sistēmiskā viedokļa, neviena no šīm izmaiņām uh, nevar tikt uzskatīta par vajadzīgu reformu. Mm, gluži pretēji, šīs izmaiņas varētu uztvert kā mēģinājumu iedragāt neatkarīgas institūcijas. Šiem uzbrukumiem ir trīs formas. Pirmkārtām, mm, likumdošanas izmaiņas, kura mērķis ir paralizēt neatkarīgas institūcijas un padarīt tās atkarīgas no politiskās gribas. Otrakārt, šīs izmaiņas nāk kopā ar politiskām izmaiņām, kas eh, ierobežo darbības jomu dažām šīm institūcijām. Un Noslēgumā mēs varam novērot arī tādu naidīgu atmosfēru, uzbrukumus pilsoniskās sabiedrības aktivistiem, kā arī eh, tiesnešiem, prokuroriem un mēdījiem. Šīs izmaiņas nāk kopā arī ar vēlmi piebāzt šīs neatkarīgās institūcijas ar cilvēkiem, kas ir draudzīgi um, pie varas esošajai partijai. Es vēlos ilustrēt šīs uh, pārmaiņas. Pirmkārtām likšu uzsvaru uz tiesnešiem, bet es arī saprotu, ka pēc uh, šādas garas sesijas iespējams jums jau ir avancis klausīties par um, ties, tiesu situāciju Polijā. Bet nu pacietieties. Kopš 2015. gada ir bijuši veseli 15 tiesību akti, kas regulē uh, tiesu sistēmu, un tos pieņēma ar uh, lielu vairākumu. Taču neviens no šiem 15 tiesību aktiem neatsaucas uz, uh, tad nerunā par milz, milzīgām problēmām, kas uh, pastāv tiesu sistēmā. Piemēram, tiesās nevar iesniegt lietas cilvēku ar īpašām vajadzībām, trūks personāla, milzīgs lietu daudzums. Šīs izmaiņas galvenokārt attiecas uz tiem sistēmas elementiem, kas nodrošina tiesnešiem vajadzīgās uh, garantijas neatkarībai. Un tiesas visās instancēs tiek piebāstas ar um, tiesnešiem politizētā un netārzmā veidā. Mani kolēģi un iepriekšēji runātāji runāja par šo tiesu augstāko padomu, par augstāko tiesu, arī par konstitucionālo tiesu, taču es vēlētos runāt par izmaiņām tiesu sistēmā, kas notika 17. gada beigās un 18. gada sākumā. Tieslietu ministram bija uh, um, iespējas atsaukt no amata tiesas priekšsēdētāju. 2018. gadā mēs papētījām, kuri priekšsēdētāji tieši ir atlaisti, un es vienmēr atcerēšos šo stāstu eh, par kādu tiesnesi, kas šajā amatā bija darbojies 30 gadus, un kā tiesas priekšsēdētājs viņš darbojās tieši 8 gadus. Un viņš tika atcelts no amata, balstoties uz vienu tieslietu ministra lēmumu, kas viņam tika atsūtīts pa faksu. Tāpat arī um, šīs izmaiņas attiecībā uz tiesu priekšēdētājiem tika veiktas slepeni. Ministrija nekādā veidā nekonsultējās ar tiesu vadību. Šis tiesnesis uzzināja par mēģinājumiem uh, viņu atcelt no amata, balstoties uz uh, telefonu zvaniem. Viņa kolēģi viņu informēja, ka ministrija ar viņiem ir kontaktējusies, piedāvājot uh, viņiem viņa amatu, viņam to nezinot. Kā jau es minēju, šis process, kur tiek atlaisti tiesu priekšēdētāji un ielikt viņu vietās jauni, notiek absolūti nekonsultējoties ar pašiem tiesnešiem. Vēl uztraucošāk ir tas, ka aptaujātie mums stāstīja, ka šie tiesneši, kas ir iecelti amatos, iepriekš vispār netika izskatīti šādam amatam. Tie ir uh, nepieredzējuši tiesneši, un dažos gadījumos pret viņiem pat ir ierosinātas disciplināra lietas. Otrkārt, vēlētos arī vērst jūs uzmanības kādu citu jautājumu. Pašlaik mēs varam novērot uh, tiesiskuma krīzi Polijā, un tā uh, atbalsojas gandrīz visās valsts nozarēs un atsaucas uz visām neatkarīgajām institūcijām. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas līdz šim šajās diskusijās nav iesaistītas. Pēdējos gados uh, Polijas NVO federācija ir dokumentējusi vairāk nekā 60 piemērus, kur ir pārkāpti līdzdalības principi attiecībā uz NVO. Tāpat arī mēs esam konstatējuši, ka tiek pārtraukti sadarbības līgums starp NVO un administrāciju, un ir arī sistēmiskākas izmaiņas attiecībā uz valsts finansējuma sadali. Mēs apsveicam visas iniciatīvas, kuru mērķis ir atbalstīt NVO visā Eiropas Savienībā, jo īpaši šī ideja par Eiropas vērtību instrumentu. Papildus NVO, kuriem tiek atņemti līdzekļi vai kuri tiek uh, diskriminēti, tātad te ir runa par uzraugu organizācijām vai organizācijām, kas strādā ar migrantu vai sieviešu tiesībām, uh, bieži vien izjūt uzbrukumus, un tāpat arī viņi tiek izslēgti sociālo konsultāciju procesā. Ir jāņem vērā arī tas, ka Polijā pēdējos trīs gados visi galvenie tiesību akti, kas ir svarīgi sistēmiskā ziņā, ir pieņemti pātrinātā procesā bez konsultācijām. Mēs izjūtam šos uzbrukumus, un visticamāk šīs izmaiņas būs jūtamas vēl ilgu laiku, Tieši tāpēc eh, starptautiskai kopienai vajadzētu turpināt kontrolēt situāciju Polijā, lai šīs tendences neizplatītos tālāk. Tā kā man ir vēl trīs minūtes, es vēlētos tomēr šo laiku neizmantot, bet atvēlēt to jautājumiem un atbildēm. Nu, labi, tad eh, ķersimies pie lietas, nē, un te runa par kvalitāti, nevis kvantitāti. Jā, nu, nu necēlieties, beidziet eh, ar to, kas ir sakāms un mieres, kā haiku. Lūk, un visiem kolēģiem šis, šī, pie šī prezidīva vēlas atvainoties, kā es kavējos, jūs esat aktīvisti, jūsu prezentācijas ir kvalitatīvas, atmosfēra gan nauži ir saspīlēta šajos jautājumos, arī mēs, kā, kā delegācija viesoties pie jums ar to saskārāmies. Jūs eh, pieminējāt, ka jūs kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvis ir daļa no šiem plašākiem procesiem, plašākām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, arī akadēmisko aprindu pārstāvi. Jūs visi piedalāties šajā diskusijā. Informēt mūsu sevišķi ne poļus par to, kāda ir reālā situācija valstī. Tā kā tiešām liels paldies jums! Vēlos pateikties arī tiem kolēģiem, kas ir palikuši līdz beigām. Tā mums šī bija tāda diezgan gara uzklausīšana. Bārbara Kužinska pirmā, kas tās uzdod jautājumus, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādātāji, un um, vēlos iesākumā sacīt, ka nepiekrītu. Nepiekrītu jūsu pēdējiem secinājumam, pēdējiem jūsu izteikumam, proti, ka Viss izskanējušais bija līdzsvarots, konkrēts un pamatots. Man ir jautājums, kas saistās tieši ar šo problēmu. Ziha kungam vēlos pavaicāt. Vai jūsu prezentācija tiešām bija īsti, īsti zinātniska, vai jūsu rakstus, ko jūs atsaucāties, ir zinātniski pamatots? Jo juridiskai zinātnē nav nacionāla iezīme, mēs tam vienotā tiesiskuma telpā Eiropā. Žāns Klauds eh, Šāls pirms tam eh, aprakstīja dažādas juridiskās eh, kultūras, raugoties no Venēcijas komisijas viedokļa. Nu, tā tad zinātnē ir globāls raksturs. Nu, man jautājums ir šāds. Vai jūs esat izmantojis zinātnīsku metodoloģiju darbā pie jūsu raksta, jūsu prezentācijas sagatavošanā, jo man tiešām ir. Uh, apnikuši šīs eh, puspatiesības un šie jocīgie eh, pseido eh, zinātniskie argumenti. Jūs runājāt par 15. gadu, ka tiešām šī platforma Vatelska nobalsoja par to, ka konstitucionāla tiesā tika ievēlēti par daudz tiesneši, bet tad decembrī savukārt konstitucionālā tiesa nāca klajā ar nolēmumu, kur tika skaidri uzsvērts, ka divi locekļi, kurus iecēla iepriekšējais parlaments, tika ievēlēti pārkāpjot konstitūciju. Nu, tad šis likums tika atcelts vismaz saistībā ar šo lēmumu. Nākamreiz, kad komentējat šos jautājumus, ja jūs sākat ar 15. gadu, tad lūdzu pieminiet arī to, ka šīs eh, platformas eh, locekļi bija tie, kas eh, vērsās konstitucionālajā tiesā. Un vēl, kas attiecas uz lietu, ja kas pētīgi, tiesnešu izvēle lietām pēc tādas nejošības principa, nu, atlasē. Uh, Tas notiks internetā, sāksies 19. gadā. Pagaidām šāda sistēma netiek izmantota. Vēlos atsaukties uz uh, rakstu laikrakstā Šešpils Poļītē, kur detalizēti ir aprakstīts, kā tad elektroniski tiks uh, atlasīti tiesneši konkrētām lietām, bet uh, jūs varbūt neesat sekojis līdz tam, kas uh, notiek polijas tiesās, uh, jo, nu, jo jūs jau esat uh, aizsardzības ar akadēmiskām lietām. Es gan uh, to daru, es sekoju tam līdzi, un um, arī iepriekš tiesās ir bijusi elektroniskā tiesnešu atlase konkrētām lietām. Nu, citās tiesās arī bija noteikti atlases pensija gan elektroniska. Par uh, pensionēšanās vecumu nestrīdēšos ar jums. Sacīšu tikai tā. Ja nu mainās viss konstitucionālās un augstākās tiesas sastāvs, un ja viss tiesneši nāk no um, likuma tiesiskuma pārtīks, nu, tad pat, faktiski viņi varētu stāties amatā uz, uh, uz mūžu. Kā tu ierosināji arī daži tiesneši, kas uh, darbojas arī universitātēs. Un tādēļ es labprāt saklausītu jūs, uzklausītu jūsu atbildi, vai jūs esat pāanalizējis, strādājot ar savu rakstu, vai esat paskatījies, eh, kāda ir dažādu starptautisko organizāciju nostāja šajā jautājumā. Vai esat salīdzinājuši savus argumentus ar šo organizāciju paustījiem? Ja? jo, nu, ar jūsu argumentiem vien polemikā par īsu. Pavisam īsi reaģēšu, saka Zika kungs. Mirklīt, mirklīt, Zika kungs, saka priekšsēdētājs. Es, nu, es kaut galā esmu priekšsēdētājs. Spenelī kundze, ja jūs varētu pavisam īsi uzdot savu jautājumu. Atsaukšu savu jautājumu, jo redz, ka pulkstens jau ir seši un, un uh, Iespējams, ka tūlīt arī mums varētu atstāt eh, atbildēsiet angliski, jā. Nu, prieks, ka uzdevāt man šo jautājumu, Kudriskas kundze. Nu, varbūt par pārsteigumu jums es varu piekrist eh, jūsu paustiem apgalvojumiem. Jūs uzskaitījāt faktus, darījāt to korekti. Ja rūpīgi iepazīsties ar rakstiem, uh, uz kuriem es atsaucos, tad redzēsiet, eh, ka tur viss arī precīzi aprakstīts. Bet, kā es sacīju jau pašā sākumā, savas eh, desmit minūšu runas sākumā, es mēģināju izpildīt eh, tādai tukšums, deficīts, deficīts šajās patreizējās diskusijās, un šis izsaukums ir acīm redzams. Neviens tos, šo argumentus, ko pieminēs, neviens cits pieminēs nebija. Paldies! Nu, jā, interesanti atbildi, saka priekšsēdētājs. Bija vērts jūs uh, nepārtraukt. Nu jā, nu, man tā bija, nebija politiska runa, bet vienkārši bija tehniska runa. Bet jūs jautājums, Bārbār, protams, bija interesants. Mēlos tikai piebilst, ka jūs pārstāvat visai labu augstāko mācību iestādi, labu katoļu universitāti kas nav nekāda tur. Nav nekādā provincē, tā kā, nu, es sagaidīju no jums tādu kvalificētu atbildi. Nu, jā, tā nav katoļa, bet privāta universitāte, bet, bet, jā. Nu, labi, lai nu kā šo diskusiju varēsiet turpināt kulāros. Citiem kolēģiem panelī jautājumi netika uzdot. Bet lai nu kā vēlējos jums sirsnīgi pateikties ne tikai par šodien sniegtajām prezentācijām, ja par to, ko jūs uh, sagatavojat, par, par to, ka palicījāt mums delegācijas darbā. Priecājos tiešām jūs redzēt šeit. Uh, jūs tiešām esat uh, daudz strādājuši, lai sagatavotos šīm prezentācijām. Lūdzu, jūs aicināt uh, turpināt darbu. Tolkiem jādodas mājās, tādēļ te neizjaušos ar galvas secinājumiem, vienkārši piebildīšu vien, ka nu, paldies! tiem, kas te piedalījās. Fernando, Barbara, Mikāls, kas nu pat eh, pameta šīs iesmanīgās tāpus, un paldies visiem darbiniekiem, kas pāk līdz kalam. Un, eh, protams, nu, daudz secinājumu, bet pieminēšu tikai, ka esam izsūtījuši mums viņiem projektu visām politiskajām grupām. Es zinu, ka daži no aktīvākajiem locekļiem to arī ir redzējuši. Tāpat arī um, Polijas pastāvīgajai pārstāvniecībai šeit Briselē esam izsūtījuši izņēmumu projektu, tā kā arī viņiem valdībai būs iespēja ieraucīšu vienu projektu un nedēļas laikā uz to reaģēt, lai tad mēs no savas puses decembrī varam to stādīt priekšā parlamentam kopumā. Nu, laik, laiks tiešām negaida. Tā kā turpināsim iesāktos procesus. Bet, uh, nu, paldies arī visiem pārējiem deputātiem un, un, un klausījām, kur vārds es varbūt visus arī nemaz nezinu. Paldies par līdzdalību. Atturēšos no gala komentāriem. Šis process turpināsies. Turpināsim kontaktēties ar visiem runātājiem, ekspertiem. Paldies par ieguldīto laiku un centieniem. Paldies uh, Līga komitejai, parlamentāriešiem. Paldies visiem par pacietību un izturību. Decembrī pie šī jautājuma atgriezīsimies, kā es atsīzīju, projekts ir sagatavots un izsūtīts, un strādāsim tik tālāk. Paldies, kolēģi, un visu labu!